So, colleagues, friends. Godātie kolēģi, draugi, man ir ārkārtīgi liels prieks šodien jūs visus šeit redzēs, redzēt pēc veiksmīgām Ziemassvētku brīvdienām, kaut arī mēs esam novērojuši nepatīkams notikums visā pasaulē. Un, eh, protams, ka mēs esam redzējuši cilvēktiesību pārkāpumus šajās brīvdienās, un patiesībā neviens par to īpaši neieņemās. Tāpēc es vēlētos eh, sākt ar darba kārtības apstiprināšanu šās dienas sēdē, un, ja neviens neiebilst, tad apstiprinam darba kārtību. Un vispirms eh, visiem vēlētos novēlēt laimīgu jauno gadu, un arī tulkiem un visiem viesiem, kas šodien ir mūsu sēdē. Tātad mēs varam apstiprināt darba kārtību. Un tagad es vēlētos paziņot, ka Kā parasti, mūsu sēde tiek straumēta internetā, un, protams, kameras automātiski pievelka runātāju brīdī, kad mikrofons tiek ieslēgts. Okay. Um, I'll, I'll a... Es eh, vienkārši nākšu, nākšu klajā ar paziņojumu, pēc tam Beržie kundze varēs pateikt, ko viņa vēlas tātad. Kā parasti mūsu sēde tiek straumēta internetā, un vēlējos tikai pateikt, ka kameras automātiski pievelk klāt runātāju brīdī, kad tiek ieslēgts mikrofons. Tātad, ja vēlaties izteikties un runājot, runājiet skaidri un lēni, gan tāpēc, ka sēde tiek tulkota sinhroni, gan arī tāpēc, lai kamera varētu uz jums koncentrēties. Un runātājiem ir, jāuz, runātājiem ir jāapzinās, ka visi cilvēki, kuri šobrīd atrodas šajās, šajā, tātad visām privātām sarunām ir jānotiek ārpus šīs telpas robežām. Un ar šo brīdi es vēlētos dot Beržija kundzei, lūdzu vārds jums. Le, le, la, le, l'ordre du jour. Par darba kārtību lūdzu. Jā, priekšstādātājs kundze. Jūs noteikti zinat, ka kopš decembra vidus Tunisijā ir sāsnāsies situācija un šajā nedēļas nogalā dramatiski sāsinājusies, jo uh, ir 20 līdz 30, iespējams 50 uh, upuru trīs uh, rajonos tās diskusijas, kādas mums jau ir bijušas šeit komitejā, mēs nevaram šodien sēdu beigt, neveltot uh, īsu brīdi. Es domāju, ka Tunisijas brīnums parāda sev īsto seju un žēl, ka mēs uh, tādu stingru uh, nostāju neesam ieņēmusi jau ātrāk. Es domāju, ka jūs zinat, ka vairākas politiskās grupas grib piedāvāt diskusijas plenārsēdē. Mana grupa un jūsējā laikam to darīs, un es ceru, ka citi mums pievienosies, jo ir uh, robežas, ko var izturēt. Uh, no Tunisijas uh, redzamais internetā ir vienkārši neizturams. Paldies, Veržē kundze, jums uh, taisnība. Jā. Um, un tagad es vēlētos nākt klajā ar priekšlikumu, ka mēs pieņemam 14. oktobra protokolu. Un, ja nevienu iebildumu nav, tad esam apstiprinājuši protokolu sanāksmai. Un tagad trešais darbības kungs priekšsēdētais paziņojumi. Man tiešām ir ārkārtīgi žēl, ka mūsu brīvdienās ir notikuši ļoti daudz ne visai pozitīvu notikumu. Tāpēc runāšu īsi. Vispirms vēlētos visiem atgādināt, ka pirms Ziemassvētku brīvdienām tika piešķirta Saharova balva un arī Andrikienas kundzes ikgadējais ziņojums tika pieņemts. Vēlētos atgādināt deputātiem, ka šis ziņojums mūsu komitejai dod tiesības tuvākajos mēnešos augstajai pārstāvēji pieprasīt atskaitīšanos, ja tā varētu teikt, un es zinu, ka Andrakiems kundze pie mums ieradīsies pēc iespējas drīzāk. Man ir prieks paziņot, ka īsi pirms Ziemassvētkām, Ziemassvētkiem tika saņemts paziņojums no augstā pārstāvi par cilvēku tiesību vēstnieku nozīmēšanu, un tādējādi mēs esam panākuši ārkārtīgi pozitīvu notikumu attīstību. Un man ir ārkārtīgi liels prieks, ka šobrīd tiek izveidots Engelberga kungam, kas nāk no Austrijas, konkrēts postenis cilvēktiesību padomē. Es zinu, man ar viņu ir ārkārtīgi ciešas un darbīgas attiecības, un viņš šobrīd ir apstiprināts par pastāvīgo locekli. Šis paziņojums parādījās īsi pirms Ziemassvētkiem. Mums ir iemesls būt atvieglotiem, ka ilgstošā kampaņa izveidot īpaša cilvēktiesību un demokrātijas aizsardzības vienību ārējās darbības dienestā šobrīd ir saņēmis apstiprinājumu. Un tagad, vai Veronika Noizskundze šeit ir? Nē, bet Veronika ieradīsies un Veronika šobrīd ir uh, nozīmēta īpašā svienības darbā. Es ceru, ka mums izveidosies ārkārtīgi cieša sadarbība ar Veroniku, un, protams, ka šās sēdes laikā mēs, to arī disk mēs par to arī diskutēsim. Tātad, kur mēs beidzām mūsu darbu pagājušajā gadā? Parlaments ir pieņēmis vairākas būtiskas rezolūcijas, vienu par Afganistānu, vienu par Malaiziju. Uh, Un pēdējās divarpus nedēļas es esmu pavadījusi Malaizijā, pie tām ne tikai atvod, atrodoties eh, atvaļinājumā, bet arī apsakojot palmu eļas plantācijas. Bet mēs, protams, eh, nosodījām pēršanu kā sodu mēru Malaizijā, un, protams, ka mēs nosodam arī homoseksuāļu tiesību pārkāpumu Sugandā un, protams, Eritrejas bēgļu katastrofu Sinajas tuksnesī. Vēlējos tikai pateikt, ka es kā eh, es kopā ar Makmilanu Skotkungu, kurš šobrīd šeit vēl nav ieradies. Mēs eh, Oslo piedarījām, piedalījāmies eh, Nobela miera prēmijas piešķiršanas ceremonijā. Šī ceremonija bija ārkārtīgi, ārkārtīgi aizkustinoša, un es uzskatu, ka tas manā politiskajā karjerā bija īpašs samits. Mums bija iespēja runāt ar vairākiem Ķīnas cilvēktiesību aktīvistiem, kuriem, diemžēl, nebija iespējams izbraukt no Ķīnas nevienam. Beidži, nevienam Pekina neatļāva atstāt Ķīnas robežas. Un gala beigās pilnīgi visas Eiropas dalību valsts, kuras diplomātiski tika pārstāvēts oficiāli Oslo, visas Eiropas dalību valsts piedalījās Oslo ceremonijā. Mums visiem vajadzētu ņemt vērā to, ka Un, protams, ka mums eh, būtu jānosod tas, ka Ķīna neļāva, pied, neļāva piedalīties un saņemt miera prēmiju. Katrā ziņā Ziemassvētku pārtraukuma laikā mūs visus nodarbināja Baltkrievijas situācija. 19. decembrī šajā valstī notika prezidenta vēlēšanas, un īsi pirms Ziemassvētkiem parlamenta priekšsēdētājs Buzeka kungs nāca klajā ar iniciatīvu organizēt ārkārtas sanāksmi par situāciju Baltkrievijā. Es ceru, ka jūs visi piedalīsieties šajā sēdē, un sēde notiks uh, 12. janvārī no 1 līdz 3. Politisko grupu vadītāji tādā pašā garā ir nolēmuši, ka uz Baltkrieviju vajadzētu sūtīt izpētes komiteju, komisiju. Un par šīs komisijas, par šīs um, komisijas nosūtīšanu tiks lemts tūlīt pēc šo trešdienu paredzētās sēdes. Un šī te uh, Tātad komandējuma nosūtīšanas lēmumu pieņemšana notiks ceturtdien. Tātad, kā jau es teicu, mēs esam vienojušies par to, ka AFET komiteja trešdien nolems par to, ko darīt, un e, AFET komiteja vada Albertīnī kungs, bet e, paši sēdi mēs vadīsim kopā ar AFET un kopā arī ar delegāti, Baltkrievijas delegāciju un Euronesta delegāciju. Tātad visas četri iesaistītās puses kopā. Delegācija vadītāja nāca klajā ar kopīgu paziņojumu. Un šis paziņojums tika nopublicēts pagājušā gada 20. decembrī. Šajā paziņojumā ir uzsvērts, ka Vēlēšanu procesā ārvalstu novērotāji pamanīja vairākas, vairākus pārkāpumus un arī to, kā policija milicija izturējās pret demonstrantiem, un šāda veida rīcība nekādā veidā neveicina konstruktīvu dialoga veidošanos. Un šajā paziņojumā tika pieprasīta nekavējoša aizturēto atbrīvošana, un Buzek kungs arī vēlējās atsaukt visus uh, izmeklēšanas tiesvedības procesu, kas šobrīd ir uzsākti pret aizturētajiem. Un, protams, ka tiek pieprasīts arī neatkarīgas izmeklēšanas nodrošināšana šajā situācijā. Es domāju, ka mums vajadzētu atbalstīt Eiropas Savienībā paredzētās diskusijas par iespējamiem pasākumiem un mēriem pret Baltkrievijas varas iestāžu darbiniekiem, kuri šādi izturējās pret eh, demonstrantiem. Un šobrīd ir nolemts arī slēgt Eiropas Savienības pārstāvniecību Minskā. Runājot par Pakistānu, tur ir noticis Salmāna Tasīra brutāla nogalināšana, kurš bija Tasīras uh, eh, provinces gubernators. Un noteikti jūs esat rasi, lasījuši to jau pasaules presē, ka viņu nogalināja viens no viņa miesas sargiem. Nākamais eh, Pakistānā uz nāvi ir notiesāta kristiete sieviete, kur tiek apvainota Muhameda nomelnošanā. Un uh, Mēs uzskatām, ka šāda veida likumi nedrīkst pastāvēt 21. gadsimtā. Brīdinoša situācija ir izveidojusies arī Ēģiptē, kurā Aleksandrijā 1. janvārī bija atentāts kristiešu baznīcā, un tajā gāja bojā 21 cilvēks. Mēs uzskatām, ka Ēģiptes valdība pietiekami neaizstāv kristiešu kopienu. Vēlētos uzsvērt, ka krīze joprojām ir nopietna un mums vajadzētu to izskatīt. Parasti tomēr šādās situācijās iejaucās Āfrikas valsts savienība un arī parlamenta asamblēja sadarbībai ar Rietumāfrikas valstīm mēģina šo situāciju kaut kādā veidā izskatīt. Bet eh, drošības spēki kas ir lojāli Loranam Gbango, e, šobrīd rīkojas pretēji cilvēktiesību noteikumiem. Kolēģi par Sudānu vakar sākās referendums par Sudānas dienvidu daļas atdalīšanos, un vismaz līdz šim brīdim mēs nesam dabūjuši dzirdēt par būtiskiem pārkāpumiem. Protams, ka mums ir jāatbalsta abu iesaistīto pušu mierīga līdzās pastāvēšana. Bašir kungs, kurš ir prezidents, apgalvo, ka viņš nav noziedzies pret cilvēci, un eh, tomēr ir tāda, kur uzskata, ka viņam būtu jāstājas Hāgas tiesas priekšā un jāaizstāv sevi ar runu tur. Kaizers kundze, Veronika Kaizers kundze, dosies misijā uz Dienvidu Sudānu šo vēlēšanu uzraudzībā, un mūsu sēdē, kas ir paredzēta janvāra beigās, viņi mums sniegs atskaiti par to, kā tur gāja. Un, protams, tas būs arī tāds vispārīgs dabas pārskats par to, kas notiek Sudānā. Beržie kundze jau pieminēja tu, su, Tunisiju, un mūsu apakškomiteja gatavo gatavo komandējumu uz Tunisiju, un 25. un 26. janvārī mēs dosimies uz Tunisiju, un tad mēģināsim novērtēt situāciju un to, kāpēc iespējas labāk aizstāvēt cilvēku tiesības un cilvēktiesību aktīvistus. Un, protams, mums vajadzētu izprast, kāpēc pēdējā laikā notikuma vardarbīga attīstība ir ieguvusi tādus apmērus. Ir būtiski pieminēt arī Palestīnu. Burtiski pēdējās dienās ir negatīva notikuma attīstība, kurā bojā ir gājuši miermīlīgi civiliedzīvotāji. Tātad situācija atkal eskalējās. Un tagad mazliet vēl par Ukrainu. Tas ir mūsu austrumu sadarbības partneris. Es eh, pavisam nesen tikos ar Fīles kungu, un jautāju, ko viņš savā komisāra amatā varētu darīt un ko viņš domā par policijas reidu cilvēktiesību organizāciju birojos, kas iestājas par patvērumu meklētāju tiesībām. Un šis reids pret vienu no šīm organizācijām tika izvērsts samērā vardarbīgi oktobrī. Fīls kungs man sniedz nekavējošu atbildi un apgalvoja, ka Eiropas uh, politisko drošību. Vēstnieks jau decembrī par šo jautājumu runāja ar Ukrainas varas iestādes atbildīgajiem pārstāvjiem, un Eiropas Savienības atbildīgie dienesti ir apsolījušies lietu izmeklēt un sadarbojoties ar Ukrainu, pēc tam atkal ziņot par to parlamentam. Tā tad eh, ir arī viens labais notikums. Eiropas Savienība šobrīd ir oficiāli ratificējusi apvienoto nāciju organizācijas konvenciju par cilvēkiem un to tiesībām cilvēku, kuriem ir īpašas vajadzības. Tātad Eiropas Savienība šobrīd ir kļuvusi par pirmo reģionālās integrā, par pirmo valstu savienības organizāciju, kur ir parakstījuši šo konvenciju. Un, protams, tam sekos arī dalību valstu ratifikācijas. Tagad par Krieviju. Īpaši par Hodorkovska lietu par tiesvedību pret Hodorkovsku un tiesas lēmumu. Pēdējā droji sēdē tika lēmts, un par to es jums vēlētos arī šobrīd pateikt. Visi, kur seko līdz notikuma attīstībai, e, Krievijā varas iestādēm ir samērā dīvaina attieksme pret eh, demonstrācijām. Policija aizturēja 140 manifestantus saskaņā ar eh, tā saucamo 140. konstitucionālo pantu. Un kopā ar Andra Kienas kundzi un Bermanu kungu 31. augustā mums arī izdevās redzēt, kā tas notiek Krievijā, ka demonstrēt tiek apspiesta. Tātad demonstrācijas notika Maskavā un Sanktpēterburgā. Un eh, piespriestie sodi ir ārkārtīgi smagi. Katrā ziņā mēs uzskatām, ka Krievija savā veidā atgriežas atpakaļ uz nedemokrātiskā ceļa, un jaunais Maskavas mērs ir paziņojis, ka miermīlīgām demonstrācijām ir jānotiek, tām ir jāļauj notikt. Vēlētos pateikt, ka demokrātiskās opozīcijas līderis Boris Ņemcovs, kas bija viens no arestētajiem, pret viņu tika piemērots administratīvais sods, bet cik man vismaz zināms, viņš joprojām atrodas cietumā. Man arī tapis zināms, ka viņš pāris naktis ir pavadījis uh, pagrabā guļot uz mitras grīdas bez jau kāda veida madraci, un līdz ar to tādējādi viņam tiek paziņots, ka kritizēt Putinu nav labi. Es tiešām ceru, ka Ņemcev kungam kaut kad izdosies ierasties mūsu, mūsu apakškomitejā un runāt par situāciju Krievijā. Tas arī ir tas, ko es vēlējos jums pateikt. Katrā ziņā nav pieļaujams, ka cilvēki tiek aizturēti brīdī, kad viņi īsteno savas demokrātiskās tiesības izteikties un pulcēties. Katrā ziņā mums vēl būs iespēja runāt par Hadarkovska un Ļebeģeva tiesu un Andrikienas kundze un Berman kungs, kā jau es teicu, mēs septembra sākumā apsekojām tiesas telpas un mēs par to jums tad varēja, mēs jums arī par to jau ziņojām. Uh, Arī citiem kolēģiem ir zināma pieredze, arī jūs citi esat sekojuši līdzi. Tātad 30. decembrī tiesnesis piesprieda uh, Hodorkovskim gandrīz visos apsūdzības punktos, un abi vīrieši šobrīd var tikt, šobrīd viņiem ir piespriests cietumsos līdz 17. gadam, bet viņi to vēl var pārsūdzēt. Un tajā pašā dienā, 30. decembrī, Buzek kungs paziņoja, ka Hud Hadarkovska kunga tiesa ir samērā Labs pierādījums tam, kas notiek mūsdienu Krievijā un kāds ir jurisprudences nihilisms. Es zinu, ka ir vesela virkni kolēģi, kur ārkārtīgi aktīvi seko līdz tam, kas notiek, un es vēlētos sveikt arī Mariju Loganas kundzi mūsu sēdē, kura ir viena no Hodorkovska kundzes advokātēm. À, šeit, jā. Liels prieks jūs redzēt. Es esmu pilnīgi pārliecināta, ka varbūt piec, mēs vēlamies ar ļoti lielu interesi dzirdēt, ko jūs teiksiet par šo tiesas lēmumu. Tātad Logans kundze lūdzu. Ah, ah. Labdien! Gribētu teikt paldies cilvēku tiesību apakškomiteju par iespēju uzstāties šeit un informēt jūs par to, kas notiek šajā politiski iekrāsotajā tiesvedībā saistībā ar Hodorkovski. Gribu teikt paldies arī Eiropas parlamenta deputātiem par atbalstu, kas tika sniegts. Daži no deputātiem klātienē varēja būt klāt tiesas sēdē un varēja sekot līdz tiesvedībai, kas vilkās 20 mēnešus. Ja tiem, kas nav precīzi iepazinušies ar faktiem, es gribētu pastāstīt, ka 2003. gadā Hodorkovskis tika arestēts, viņam tika pārmesta krāpšana, izvairīšanās no nodokļu maksāšanas, bet šai lietai ir politisks raksturs un 2000. 2005. gadā viņš tika notiesāts uz, uz astoņiem gadiem cietumā, un kad uh, Krievijā nomainījās prezidents, par prezidentu kļuva Medvedevs, tad 2009. gadā otro reizi, tad sākās tiesvedība otro reizi. Un Mm um, 15. decembrī tika noteikts, ka tiesā tiks nolasīts spriedums lietā. Diemžēl 15. decembrī daži no jums droši vien to jau zina. Uh, šo spriedumā lasīšanu pārcēl uz vēlāku laiku bez paskaidrojumiem. Uh, Simtiem cilvēku pie tiesas ēkas gaidīja spriedumu pasludināšanu, un nākamajā dienā, 16. decembrī, Putins premjerministrs sniedza televīzijā interviju, un, un viņš eh, bija iespēja arī viņam uzdot jautājumus, un arī par Hodorkovski viņam jautāja. Un Atbilde bija apmēram tāda, ka Hodorkovskim jāpaliek cietumā, un otrajā uh, tiesvedībā ir noskaidrota viņa vaina vai apstiprināta viņa vaina. 27. decembrī uh, tiesa uh, vēlreiz apstiprināja, ka uzskata Hodorkovski par vainīgu. Uh, naudas atmazgāšanā, un es gribētu vēlreiz atkārtot, ka gan Hodorkovskim, gan Ļebedevam pārmet uh, to, ka viņi būtu sešu gadu garumā zaguši naftu paši no savu uzņēmumu. Un um, pēc neilga laika arī tika nolasīts spriedums. Spriedums ir 13,5 gadu uh, cietumā, tas ir tikai pusotru gadu mazāk nekā maksimālais pieļaujamais sots. Un kopumā tātad saskaitot uh, šo ieslodzījumu laiku kopā, viņam cietumā būs jāpavada 14 gadi. Un aizstāvības pārstāvi vēl nav varējuši iepazīties ar spriedumu. Uh, rītdien ir tikai pirmā darba diena uh, Krievijas tieslietu iestādēs, un mēs ceram, ka šajā nedēļā mēs jau varēsim iepazīties ar spriedumu, bet um, sprieduma lasīšanas laikā Tad tiesnesis pasludināja, ka šie 14 gadi tiek skaitīti no 2007. gada. Un uh, plašsaziņas līdzekļos parādījās ka ziņas, ka gan Hodorkovskis, gan Ļebeģevs brīvībā varētu nonākt 2017. gadā, bet joprojām nav īsti skaidrības, kā tas tiek aprēķināts, jo parasti saskaņā ar Krievijas likumiem brīdī, kad tiek pasludināts spriedums, tad tiesnesis jautā aizstāvībai, vai viņi ir sapratuši, kā uh, šis sots, tātad kā šis uh, ieslodzījuma termiņš tiek noteikts. Šis jautājums netika uzdots. Uh, bet šeit ir palikušas neskaidrības. Um, gan spriedums, gan viss šis tiesvedības raksturs tika ļoti uh, bieži un daudz kritizēts. To darīja gan ASV, gan Eiropas Savienība. Un gan Eiropas parlamenta priekšsēdājs Buzeks, gan citi deputāti, tāpat uh, Vācijas kanclere Merkele. Uh, un uh, ASV valsts sekretāra Klintone bija kritiķu starpā, un es visus tagad nenosaukšu. Un mēs ļoti priecājamies par to, ka ASV un Eiropas Savienība turpina runāt par šo lietu. Un vēl es gribētu nolasīt īsu tādu paziņojumu. Uh, ko izdarīja Hodorkovskis un Ļebeģevs pēc um, šī sprieduma pasludināšanas. Un būtībā tā jēga ir tāda, ka mēs redzam, ka mēs nevaram paļauties uz uh, taisnīgu tiesu Krievijā un šobrīd neesam zaudējuši tomēr cerību un ceram, ka to nav zaudējuši arī mūsu draugi. Um, Un uh, jūs varat iepazīties arī ar tā saucamiem Čūrova likumiem, kas paredz būtībā to, ka Putinam vienmēr ir taisnība. Un ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ka um, apelācijas process iespējams prasīs trīs līdz sešus mēnešus atkarībā no tā, cik pretīm nākošas būs tieslietu iestādes, tiesu iestādes. Un vairāk kārt es jautāju, nu kas, kur tātad uzturēsies Hodorkovs un Ļebedevs, vai viņi uh, atradīties ieslodzījumā Maskavā, Sibīrijā vai kur citur, un uh, ņemot vērā Krievijas cietumu administratīvas paziņojumiem, viņi abi paliks uh, cietumā uh, Matroskai Tišinā, un nekur citur viņus nepārvedīs, kamēr notiks apelācijas tiesvedība. Šobrīd aizstāvībai nav iespējams tikties ar abiem apsūdzētajiem, jo vienkārši pat Krievijā ir garas brīvdienas uh, tiesu iestādēm, bet mēs arī nevaram īsti būt pārliecināti ka šobrīd abi vēl atrodas Maskavā. Paldies! Paldies par šo informāciju. Un tagad es gribētu aicināt Kārsona kungu, kas mums īsumā pastāstīs par Eiropas ārējās darbības dienesta darbību. Lūdzu. Thank you, uh, madam. Paldies. Mēs uh, tagad vēlreiz varējām iepazīties ar to, kas notiek šajā tiesvedībā, un jūs Jūs pieminējāt vairākus paziņojumus, kas tika izdarīti saistībā ar tiesvedību un arī par to, kādā veidā tika pasludināts spriedums Hodorkovska lietā. Un dalību valstu pārstāvji sadarbojas izmantojot iespējas, ko dod vēstniecības Maskavā. Mēs sekojam līdz tiesvedībai, sekojam, kā tā attīstās un iet uz priekšu. Un, protams, ka šis spriedums uh, liek mums vilties. Šis um, spriedums ir pretrunā ar apņemšanos, ko ir izteikuši augsta līmeņa Krievijas politiķi pēdējā, pēdējā laikā, ka tie vēlas, lai Krievijā valdītu taisnīgums un, un um, šeit mēs uzreiz pieskaramies jautājumam par strateģisko sadarbību ar Krieviju. Un, protams, ka Eiropas Savienība cer, ka Krievija ievēros apņemšanās, ko tā pati ir uzņēmusies iestād, iestā, eh, pievienojoties vai darbojoties lielās startautiskās organizācijās. Un mēs vairāk daudzās tikšanās reizēs ar Krieviju mēs esam izmantojuši iespēju uzsvērt to atkal no jauna. Un mēs arī turpināsim sekot līdz tam, kā attīstās notikumi Krievijā. Um, Jūs pieminējāt arī Buzeka paziņojumus, arī par tiem, tos mēs vērtējam atzinīgi. Jūs runājāt par iespējām, ko Krievija varēja izmantot, bet tomēr palaida garām. Un, protams, mēs augsti vērtējam to, ka pagājušā gadā tiekoties ar Medvedevu, Buzeks pieminēja Hodorkovska lietu šajās sarunās. Pašreizēja attīstība Eiropas Savienības un Krievijas samita kontekstā um, to vairāk raksturo tāda apņemšanās veicināt modernizāciju Un mēs domājam, ka jebkura veida modernizācija, arī ekonomiskā, nevar notikt bez sabiedrības kā tādas modernizēšanās. Un viena no pazīmēm ir uh, likuma piemērošana, tā kā mēs to saprotam. Tagad mēs zinām, ka tiks sākts apelācijas process vai apelācijas tiesvedība, un mēs izmantosim savas sadarbības iespējas ar dalībvalstīm, ar Eiropas parlamentu un ar citiem mūsu partneriem. Mēs uzmanīgi vērosim notikumus turpmāk. Paldies! Paldies, Kārsona kungs! Tagad došu vārdu Votsona kungam, kurš ir varbūt viens no vislabāk informētajiem mūsu kolēģiem, kurš ļoti rūpīgi seko līdz šai lietai. Es gribētu teikt lielu paldies gan jums, gan citiem kolēģiem, kas parakstīja vēstuli pagājušajā mēnesī, ar ko mēs vērsāmies pie uh, prezidenta Medvedeva. Šis jautājums vai šī lieta nesākās kā cilvēktiesību pārkāpums, bet šobrīd tik tālu mēs jau esam, mēs redzam, ka tā ir tik tālu nonākusi, un mēs redzam, ka būtībā Hodorkovskis tiek sodīts par to, ka viņš finansēja opozīcijas partijas. Un uh, neņemot vērā pastāvošās grūtības. Es domāju, ka šobrīd mēs redzam, ka Krievija um, šajā tiesvedībā ir parādījusi, ka tā tomēr nav gatava um, pilnībā vai tā kā tā to vēlas sadarboties ar starptautiskajām iestādēm. Uh, un mēs aicinām Aštonas kundzi nodrošināt vai eh, uzsvērt to, lai cilvēktiesības un cilvēktiesību pārkāpumi tiktu nepārtraukti eh, pārunāti un cilāti pārunās ar Krieviju. Mana kolēģe Kristīne Ojolanda šodien nevar būt klāt, bet uh, es gribētu uh, uzklausīt Eiropas Savienības pārstāv viedokli par to, kādas sankcijas varētu būt pret Krievijas atbildīgajiem politiķiem. Es uzskatu, ka Eiropas Savienībai jāprotestē ļoti tādā dzirdamā uh, ļoti uh, aktīvā veidā pret to, kas šobrīd notiek Hodorkovska lietā. Lūdzu, vai ir vēl kolēģi, kas vēlas izteikties? Un Gurjānu kungs, lūdzu. Uh, Paldies. Es pievienojos Vatsona kunga teiktajam. Tiešām Tā kā jūs teicāt, šī lieta izvēršās par tādu cilvēku tiesību pārkāpumu paraugu, bet tas ir vēl kas vairāk. Šeit mēs redzam, ka notiek ļaunprātīga izmantošana. Uh, Hodorkovskis un Ļebedevs seko Magnitskim, bet Magnitskis sekoja Hod, um, Poļitkovskai. Uh, Un jautājums ir, kas būs nākamais? Es gribētu arī paust savu vilšanos attiecībā uz Eiropas Savienības nostāju, attiecībā uz EAD, D, uz Eiropas ārējās darbības dienestu. Mēs atkal no jauna atgriežamies pie tā, ka runājam par strateģisko partnerību ar Krieviju, bet ņemot vērā pašreizējos apstākļus, mums ir jāizmanto šī partnerība kā iespēja kritizēt Krievijas rīcību un darīt tai eh, zinām mūsu viedokli. Un varbūt ir beidzies laiks, kurā uh, tik ievērota tādas, tādas striktās diplomātijas normas, kurās ne par ko nepatīkam nerunā. Paldies! Un tagad došu Šulca kungam vārdu, kurš strādā sadarbības komitejā ar Krievijas domu. Es gribu uh, teikt pāris vai, uh, vārdus teikt, mums nav strateģiskās partnerības ar Krieviju Tieši šobrīd mēs strādājam pie modernizācijas līguma ar Krieviju un cilvēku tiesību un uh, tiesiskas valsts jautājums ir ļoti nozīmīgs šajās sarunās. Pēc mediju paziņojumiem vai uh, Ode Jurgens priekšlikumiem mēs uh, cerējām, ka būs izmaiņas uh, pamatīgas Krievijā, bet tas tā nav. Tā, tas ir nu, tāds solis atpakaļ. Un uh, Magnitska gadījuma mēs Strasbūrā tam arī pievērsāmies drīzāk eh, salīdzināt ar to, kas eh, notiek ar Boris Ņemcov, un uh, viņš ir nepamatot apcietināts un pret viņu tiek veikts represālijas. Hodorskovska gadījums parāda tiesisko nihilismu un it kā Krievijā to grib apkarot, bet tas turpinās, un man ir tikai viens jautājums Logan kundzei jums uh, spriedums rakstveidā vēl nav pieejams. Bet vai kas Jānavs uh, pamata uh, liecinieks, kas kā ministra prezidents teica, ka savā darbības laikā, ja Hodorkovskis būtu zādzis nafta, tad tas būtu bijis redzēts. Un tas ir tāds liecinājums, kas nu katrā gadījumā atspēko pārmetums, vai tas ir pieejams. Es domāju, ka mēs no Logans kundzam varam uzklausīt vēl uh, atbildi uz Šulc kunga jautājumu. Lūdzīs. Jā, mēs neesam vēl saņēmuši rakstisku slēdzienu, bet kā tas ir parādījies gan presē, gan interfaksā, tad, tad liecinieka teiktais tiesā tika interpretēts kā nepaties. Tā tad, paldies, saka Hautels kundze, esmu pilnīgi pārliecināta, ka nākamajā nedēļā šis debats turpināsies plenārsēdē, jo vairākas politiskās grupas ir ieinteresēts, un esmu pilnīgi pārliecināta, ka visas politiskās grupas vēlēsies debatas. Tagad pavisam īsts paziņojums no manas puses. Diemžēl, manuprāt, ir zināma saikne starp to, kas eh, notika Hodorkovsku un Ļebeģevu lietā un tiesas lēmumā, un arī tie striktie pasākumi, kādi tika veikti no policijas, no milicijas puses pret miermīlīgo demonstrāciju. Varbūt tas ir saistīts ar to, ka Eiropas Savien... kāpēc Eiropas Savienība, kas tik atklāti atbalsta Baltkrievijas opozīciju, kāpēc mēs nevaram tikpat atklāti atbalstīt demokrātisko opozīciju Krievijā? Es vienkārši to izsaku skaidri, jo daudz par to domā. Mēs nedrīkstam piemērot dubultas standartas. Bet eh, varbūt tagad par šo paziņojumu, kas varētu pievērst jūsu uzmanību. Iespējams, ka mēs varētu uzma, eh, uzaicināt Krievijas eh, cilvēktiesību prezidentālās komisijas prieksēdētāju un Fedetovu kungam mēs esam piedāvājuši ierasties šeit 28. februārī. Un es domāju, ka tā mums būtu ļoti lieliski iespēja viedokļu apmaiņai un uzzināt par to, kāda ir demokrātiska vai nedemokrātiska notikuma attīstība Krievijā. Paldies, godātie kolēģi! Un tagad pēdējais paziņojums. Šrilankas vēstnieks man tikko darīja zinām, ka visiem ir pieejama teksta redakcija, un um, tas ir par šril, situāciju Šrilankā pēc konflikta laikmetā bet eh, jā, Havadkungs, es zinu, ka jūs šo sēdi vadījāt. Nē, tas ir par citu jūsu paziņojumu, bet eh, arī pavisam īsi. Tā tad, eh, ņemot vērā to, kas ir noticis pēdējā laikā, es vēlētos jūs pat, jums pateikties, ka jūs tos visus pieminējāt, un tomēr es būtu priecīgs, ja nākamnedēļ plenārsēdē kaut kādā veidā mēs uzsvērtu un pieminētu to, ka Eiropas Savienība ir ratificējusi cilvēku ar īpašām vajadzībām konvenciju, un vai to darīs prezidents vai kāds no citiem vadošajiem parlamenta politiķiem. Paldies, saka priekšstādātais kundze, jau pagājušajā pavasarī mēs par to runājām, un dalību valstīs šīs konvencijas ratifikācija nenotiek tik veiksmīgi, kā mēs to vēlējāmies, Tanoka kungs. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Es vēlējos tikai pieminēt Šrilankas vēstnieka lietu. Es zinu, ka Harvard kungs bija šis sēdes vadītājs, bet, diemžēl, es nevarēju ierasties konkrēti šajā dienā šeit. Es tomēr uzskatu, ka ikvienai valdībai viņiem ir tiesības atbildēt, ja viņus kāds apvaino par būtisku tiesību pārkāpumu, un es uzskatu, ka arī viņiem būtu jādod šāda iespēja. Un eh, varbūt tiešām es nezinu, kādā veidā dokumentācija mums ir pieejama šodien, bet varbūt eh, es tiešām uzskatu, ka ir ārkārtīgi svarīgi, ka vēstnieki pat no tādām valstīm, pret kurām mēs izturamies kritiski, kad arī šādiem vēstniekiem ir dotas tiesības sev aizstāvēt. Nākamais demokrātis, - Krievijas demokrātiskās opozīcijas atbalsts. Jūs to salīdzinājāt ar atbalstu Baltkrievijas opozīcijai. Es eh, tiešām uzskatu, ka Krievijā nesodāmība ir viena no lielākajām problēmām, un to pierādīja arī Hodorkovska un Ļebeģeva lieta. Taču neaizmirsīsim, ka neviens, nedz otrs no šiem kungiem nav dieva tā kunga eņģeļi, bet viņi nedarīja neko citu, ko darīja citi tajā pašā laikā. Bet atcerēsimies, ka Baltkrievija nav Eiropas padomas locekle un patiesībā. E, tā arī ir būtiskākā atšķirība. Krievija ir pilntiesīga Eiropas padomas locekla, līdz ar to es domāju, ka jūsu prasība salīdzināt abas opozīcijas ir zināmā pretrunā ar mūsu nosacījumiem. Tātad, ja mēs politiku iesaistīsim ja mēs politikā iesaistīsim partiju bazūnes, tas ir ārkārtīgi liels risks, Hautals kundze. Jā, es ļoti lielā mērā respektēju jūsu viedokli, bet varbūt tagad neturpināsim debatas. Tagad es dodu vārdu Hovita kungam, jo Hovita kungs eh, vadīs šo te tikšanos ar Šrilankas vēstnieku, tātad pāris vārdu Hovita kungam, un tad pāriesim pie cilvēktiesību. Uh, aizstāvjiem. Hovitkungs, jā, es piekrītu jums, ka mums nebūtu jādebatē par to. Es tikai vēlējos pateikt pāris lietas, lai tas paliktu protokolā. Tā tad ir noteikts laiks, kad mēs tiksimies ar Šrilankas vēstnieku, bet eh, nav taisnība, ka netika noteikts laiks. Un sekretariāts arī man atgādinās, ka Tanaka kungs, tāpat kā es, tātad birojas vēlreiz šo jautājumu izskatīs pēc principa, pie tam ne tikai par Šrilanku, bet vispār. Jo, protams, ka būs tādi, kuri apgalvos, ka mēs jau esam uzklausījuši Ķīnas, Krievijas un Tunīsijas vēstniekus, un varbūt tiešām mums ir beidzot jānolēmi, kādā veidā un kāda ir vēstnieku ierašanās procedūra, pie tam pēc principa, nevis uh, Eh, tiešām runājot par to, kuras valsts mums patīk un kuras nē. Hautals kundze, paldies! Jā, protams, ka mēs varam runāt par vēstnieku ierašanās procedūras praksi, jā. Bet tagad es vēlētos pāriet pie 4. darba kārtības punkta izskatīšanas cilvēktiesību apatējas priekšsēdētājs Heidija Kautals uzklausīšanu par turpmāku rīcību saistībā ar ziņojumu par cilvēktiesību aizstāvjiem. Eh, to mēs paredzējām jau pagājušajā jūnijā. Es biju šā ziņojuma referente, un es nevaru vien beigt runāt par to, cik ārkārtīgi svarīgs ir cilvēktiesību jautājums Eiropas parlamenta aspektā. Gan sadarbībā ar citām Eiropas institūcijām, gan īstenojot mūsu pašu aktivitātes. Un esmu pārliecināta, ka ar šo ziņojumu mums vēlreiz ir izdevies uzsvērt cik svarīgi ir uzturēt starp institucionālos informācijas apmaiņas kanālus un informācijas apmaiņu ar pilsonisko sabiedrību. Šeit arī piedalās vairāki no mūsu viesiem no šīm organizācijām. Uh, Parlaments ir mudinājis Eiropas Savienību un tās dalību valstis izpildīt savas apņemšanās, kuras ir ierakstītas Eiropas Savienības cilvēktiesību aizsardzības vadlīnijās, kuras tika apstiprināts jau 4. gadā. Zināmā mērā Lisabonas līguma negatīvais efekts varētu būt tāds, ka dalību valsts it kā nopurina šos cilvēktiesību atbildības valgus no sevis un uzliek to uz Eiropas Savienības pleciem. Tā saucamās eh, neatliekamās vīzas, ārkārtas ātruma vīzas, tas arī ir viens no jautājumiem, kas tiek izskatīts Eiropas Savienībā šobrīd. Tātad šās uzklausīšanas laikā mēs vēlētos izprast, saprast un saņemt informāciju par to, cik daudz trešajās valstīs strādājusi Eiropas Savienības grupas vai organizācijas veids šo misiju un iestājas par cilvēku tiesībām. Tātad, es jau to pieminēju, un mums vēl būs iespēja šajā pēcpusdienā par to diskutēt. Mēs runāsim par cilvēktiesību direktorāta vienības izveidi EADD, un es vēlētos uzsvērt, ka tam ir jābūt, e, ka tas ir darbības dienas, tātad darbība ir ārkārtīgi svarīgs aspekts. Un mēs tiešām ceram, ka cilvēktiesība politika arī būs šā direktorāta galvenā prioritāte. Bet, protams, parlaments, protams, iestāsies, ka ir nepieciešams izveidot cilvēktiesību aizstāvības komandu. Un eh, šī komanda ir pakļauta tālākām diskusijām par to, kā labāk veicināt izstrādāto vadlīniju realizēšanu dzīvē, lai tiešām operatīvi uzlabotu cilvēktiesību aizsardzības stratēģijas un sadarbotos ciešāk. Kā jūs visi Man priecēja tas, ka Aštons kundze parlamentam skaidrā tekstā pateica, ka viņa e, tiekās ar cilvēktiesību aizstāvjiem ik brīdi, kad viņai tas ir iespējams visās savās ārvalstu vizītēs. Es domāju, ka par šiem jautājumiem publicitāte būs liela, bet es vēlētos redzēt lielāku atklātību, tātad nākšanu lielākas diskusijas publiskajā telpā arī no Eiropas Savienības oficiālās puses. Mums ir jārunā arī par Eiropas Savienības attīstības palīdzības dienestu un padomi, kura šobrīd tiek reorganizēta. Uh, un ir jāmēģina īstenot cilvēktiesības un tiesiskums it visur. Runājot par cilvēktiesību aizstāvjiem un ar to saistītās darbības pārskatāmību, jā, par to mums būs iespējams diskutēt šo pēcpusdienu. Un tagad uzskat, ka ir pienācis mirklis, kad, varā, kad mēs varētu paraudzīties, kā to darīt. Merīl, Lauvera, Laulora, kura ir cilvēktiesību aizsardzības eh, aktīviste tā saucamajā frontline direktorātā. Un, protams, ka mums būtu jārunā par konkrētiem gadījumiem, par kuriem mums ir jāiestājas pēc iespējas ātrāk un aktīvāk. Laulors kundze būs mūsu pirmā runātāja, un pēc tam Helga Lundes kundze, kas runās no Incor, kas ir tā saucamās patvēruma pilsētas vārdā, un mums vajadzētu pēc tam runāt par šo te pilsētu tīkla izveidi palīdzībai cilvēktiesību aktīvistiem. Es vēlētos šajā tīklā iesaistīt arvien vairāk pilsētu. Un, protams, ka ir jāraugās arī uz to, kā Eiropas Savienība labāk varētu atbalstīt šīs iniciatīvas. Pēc tam mēs uzklausīsim um, EADD un komisijas pārstāvis par to, kādi ir pēdējie notikuma attīstības tendences šās politikas īstenošanā. Tātad šobrīd Šobrīd patiesībā nav īsti skaidrs, kā Eiropas parlaments un mūsu apakškomiteja sadarbosies ar tām komisijas dienestu vienībām, kurām ir jāīsteno šīs vadlīnijas, jo nav skaidra arī um, loma sadalījums starp EADD un komisiju, bet to radīs laiks. Patreizajā momentā mēs vēlamies uzklausīt jaunās, jaunā direktorāta jaunās vienības direktori. Tātad es katrai no runātājām došu desmit minūtes. Es tiešām ļoti strikti pieturēšos pie laika ierobežojumiem. Tātad tagad Laulors kundze no Frontline. Lūdzu, vārds jums! Paldies, priekšsēdētājs kundze. Vispirms es vēlētos eh, izmantot man doto iespēju griezties pie jūsu apakškomitejas gandrīz vienu gadu pēc tādas pašas uzklausīšanas un burtiski pāris mēnešus pēc tam, kad Eiropas parlaments ir pieņēmis eh, rezolūciju par cilvēktiesību, aiz, cilvēktiesību aizsardzību. 2010. gadā mēs tiešām esam redzējuši situācijas uzlabošanos cilvēktiesībās. Un to veicināja gan Spānijas, gan arī Beļģijas prezidentūras paveiktais. Frontlines ļoti lielā mērā atbalsta sakaru virsnieku pēdiņās izveidu cilvēktiesību aizsardzībai. Un arī to, ka gandrīz 70 valstīs šobrīd atrodas Eiropas Savienības diplomāti. Tas pierāda, ka Eiropas Savienība ir spējīgi iestāties par cilvēktiesību aktīvistiem un nodrošināt arī viņu drošību. Tagad varbūt pāris rekomendācijas, ņemot vērā to, ka Eiropas parlamenta rezolūcijā tās jau bija pieminētas, un vēlētos runāt par trīs būtiskākajām tēmām no vispārīgā ejot uz konkrēto. Vispirms, atbalsts cilvēktiesību aizsardz cilvēktiesību aizstāvjiem ir galvenais uzsvars Eiropas Savienības cilvēktiesību politikā. Uh, kad eh, mēs runājam par to, ka Eiropas Savienībai ir grūtības eh, divpusējās attiecībās un arī apvienotajās nācijās runāt par šiem jautājumiem, bieži vien šāda pieeja trešajās valstīs tiek uzskatīta par sprediķošanu. Mēs uzskatām, ka politika būs efektīva tikai tad, ja Eiropas Savienība ikvienā savā stratēģijā runās par šīm aizsardzības momentiem. Mums ir jārunā par vispārējiem standartiem, kuri balstītos uz mūsu rīcību. Cilvēktiesības tiešām ir universāls, kā mēs zinām, šīs vispārīgās deklarācijas pirmajā punktā teica, ka visi cilvēki piedzimst brīvi un ar cilvēka cieņu un vienādām tiesībām. Visā pasaulē cilvēktiesību aktīvisti cīnās par viņu brāļu un māsu tiesībām. Viņu cīņa ir arī mūsu cīņa. Tas eh, nav saistīts ar to, vai mēs runājam par tā saucamo rietumu stila cilvēktiesībām. Nē, Eiropas Savienība runā par to, kas ir nepieciešams konkrētajā valstī. Pirmā rekomendācija. Eiropas Savienībai vajadzētu iestāties par Eiropas Savienības aizstāvjiem uh, un tam ir jākļūst par Eiropas Savienības cilvēktiesības stratēģijas galveno punktu. Tikai tad mums tas kopīgi izdosies, kā jau to teica augstā pārstāva otrā rekomendācija. Eiropas Savienībai ir jārunā par cilvēktiesību aizstāvju situāciju ilglaicīgākā periodā un dažādos fórumos. Tikai tad Eiropas Savienības cilvēktiesība politika būs ilgtspējīga. Frontline, mūsu organizācija, ir uzsākusi kampaņu par desmit cilvēktiesību aktīvistiem, kuriem nepieciešama palīdzība. Pieminēšu tikai Azimģanu Askārovu, kurš Kirgistānā tika apcietināts pagājušā gada 15. jūnijā, un viņam tika piespriests mūža ieslodzījums. Neskatoties uz to, ka pierādījumu pret viņu nebija, un pats ombuds teica, ka visi uh, visas apsūdzības bija ar politisku piek nokrāsu. Nākamais uh, Nasir Sotudeh, kurām piesprieda 11 gadus, 11 gadus cietumā. Otrais eh, mums būtu jārunā par cilvēku tiesību aktīvistiem un uh, lai mēģinātu šo stratēģiju īstenot Eiropas Savienībā, ir jāizveido adekvāta sadarbība gan uz vietas, gan arī centralizēti. Protams, ka e, frontline un cilvēktiesība aktīvisti vēlētos redzēt Eiropas Savienības politiskās vadības iesaistīšanos pēc iespējas augstākā līmenī. Un e, nevar uh, izvairīties sarunās ar trešajām valstīm, nepieminēt cilvēku tiesības, runājot tikai par to, ka trūkst resursu. Tātad trešā rekomendācija. Tā saucamo sakaru virsnieku nozīmēšana un to darbību trešajās valstīs un to darbošanās dažādās Eiropas Savienības misijās. Protams, ka e, šādām sakaru virsniekam ir jābūt un viņam ir jāveicina kontaktu veicināšana ar cilvēktiesību aktīvistiem un jāveicina Eiropas Savienības sadarb... E, Eiropas Savienības palīdzības sniegšana. Ceturtā rekomendācija. Igadējām sanāksmēm starp cilvēktiesību aktīvistiem un Eiropas Savienības diklum, diplomātiem būtu jānotiek un būtu, tām būtu jābūt organizētām ne tikai kosmētisku apsvērumu dēļ. Tagad runājot par centrālo līmeni, runājot par Eiropas ārējās darbības dienesta arhitektūru, daudz ir ticis runāts par tās lomu un sadarbību ar citām Eiropas Savienības institūcijām. Piektā rekomendācija. EADD vajadzētu izveidot konkrētus fokālus punktus un sadarbībai ar Eiropas parlamentu un arī ar citiem dienestiem uh, izskatīt kādu konkrētu noteikumu, sekot attīstībai un paredzēt arī rīcību nākotnē. Sestā rekomendācija. Koordinācija centrālā līmenī un saredzamībai vajadzētu būt nodrošinātāji ar speciālo pārstāvi cilvēktiesībām. Un, protams, ka cilvēktiesību aizsardz cilvēktiesību aizstāvi tiesībām uh, būtu jābūt atrunātām. Nākamais eh, mums ir jābūt aktīviem, mums ir jānodrošina atpakaļ saikne un ieskicējuši tikai pāris idejas. Septītā rekomendācija. Parlamenta lomai ir jābūt daudz lielākai, pieprasot atskaiti no EADD par cilvēktiesību aktīvistu aizsardzību. Tas eh, jau ir attiecināms arī uz desmit manis pieminētajiem cilvēkiem. Un runiet par dažādām geogrāfiskajām delegācijām. Astotā rekomendācija, un to jau jūs priekšsētātes kundze pieminējāt. Decembra vidū baronis Aštons kundze parlamentam skaidri pateica, ka viņi iestāsies par cilvēktiesību aizsardzi, aizstāvi tiesībām, un es vēlētos, lai visi pārējie deputāti darītu to pašu. Eiropas Savienības augstajiem pārstāvjiem un visiem mm, vajadzētu iestāties par cilvēku tiesību aktīvistu tiesībām. Devītā rekomendācija. Desmitajā gadā Frontline ir izskatījis pār par simts gadījumus. Varbūt jūs varētu runāt nedaudz lēnāk, saka priekšstādātājs kundze mēs e, saņēmām pozitīvu atpakaļ saikni apmēram vienā trešdaļā no mūsu izceltajiem simts gadījumiem, un tas ir nožēlojams rezultāts. Desmitā rekomendācija. Eiropas Savienībai vajadzētu izveidot paraugu prakses vadlīnijas, kuras tiktu izdalītas visām Eiropas Savienības misijām un kurās runa iet par praktiskām rīcības modeļiem. 11. rekomendācija. E, vajadzētu izveidot īpašu fondu cilvēktiesību aizsardzības aktīvistiem. 12. rekomendācija. Runājot par cilvēktiesību aktīvistu vīzām, Eiropas komisijai vajadzētu pārskatīt rokas grāmatu par vīzu piešķiršanu un piešķirt vīzu ārkārtas kārtībā cilvēktiesību aizstāvjiem. Un tam vajadzētu attiekties arī uz Eiropas Savienības ārējā dienesta misijām 11. gadā. 13. rekomendācija kopā ar tā saucamo vīzu režīmu piešķiršanu un ir tā saucamā patvēruma tīkla izveidas ideja Eiropā, kurā, kā jau dzirdējām, ir iesaistīts arī patvērumu pilsētas. Es uzskatu, ka Eiropas Savienības cilvēktiesību politikā cilvēktiesību aizsar, cilvēktiesību aizstāvju atbalstam ir jābūt galvenajai idejai. Un eh, mēs varam runāt arī par Mudaviju Ibrahimu Adavu, kurām tika celtas apsūdzības vairākos eh, apsūdzību punktos. Tas ir viņa ceturtais eh, cietumā pavadītais um, spriedums. Mums ir jāturpina strādāt ar cilvēkiem, jo mēs uh, pieprasām starptautiskās sabiedrības atbalstu, mums ir nepieciešams morāls atbalsts, un tomēr tam ir ārkārtīgi būtiska nozīme. Pat aizvarot acis, jūs redzat cilvēkus, kurus jūs nesat satikuši, bet jūs redzat viņu veidolu, un viņi tur jūs roku un tic jums. Paldies, saka Hautals kundze, par jūsu paziņojumu. Vēlējos tikai pateikt, ka es eh, no tiesas ticu, ka mums ir pienācis laiks rīkoties tā, kā jūs ierosinājāt. Tātad tiešām nākt klajā ar paraugu praksi un padarīt par obligātu visās Eiropas Savienības delegācijās runāt par cilvēktiesībām. Un tagad dodu vārdu Helgai Lundai, desmit minūtes lūdzu. Thank you very much. Paldies godātie deputāti, draugi, liels paldies par iespēju piedalīties šajā svarīgajā uzklausīšanā. Un es jums pastāstīšu īsumā par savu organizāciju, ko es pārstāvu. IKORN, tātad un es pastāstīšu, kā, cik tālu mēs šobrīd esam tikuši un kādu jaunu sistēmu mēs esam izstrādājuši šīm pilsētām, kurās koncentrējas bēgļi un kā tajās tieši aizstāvēt vai pasargāt cilvēktiesību aizstāvjus. Mūsu uh, organizācijā dalībnieku skaits, tad pilsētu dalībnieku skaits ir pieaudzis uh, pēdējo gadu laikā. Un viens no pirmajiem piemēriem vai cilvēkiem, ar ko mums bija jāsadarbos, tas bija Salmans Ruždī, kuram bija vajadzīgs patvērums. Un um, vairākas pilsētas iesaistījās ICORN institūcijā, lai uh, labāk varētu sadarboties tāda tīkla ietvaros. Un kopš 2005. gada ICORN uh, informē par savu darbību. Tā ir uh, organizācija, kurā var iesaistīties brīvprātīgi kopš pagājušā gada 1. janvāra. Un šobrīd mums ir vairāk nekā 30 patvērumu pilsētu Eiropā. Mums pievienojas arī jaunas pilsētas Ljubljana, Reikjavīka un Krakova. Un Uh, trešdien arī Parīzes mērs uh, parakstīs uh, vienošanos par Parīzes iekļaušanos šajā sistēmā, tad tā arī būs pilsēta, kurā meklēt patvērumu vajātiem, rakstniekiem un citiem. Un mēs piedāvājam patvēruma iespējas visiem, kas nodarbojas ar literāru darbību vai arī karikatūristiem, kas tiek vajāti. Un visi uh, mums ir arī izstrādāts, sastādīts saraksts ar uh, kandidātiem, kas gaida mūsu palīdzību. Un mums ir arī administratīva struktūra, kas darbojas Londonā, kas izvērtē kandidātus vai tos, kas lūdz palīdzību, kas novērtē, kāds status viņiem ir nepieciešams. Un galvenā, galvenais mūsu tīkla uzdevums ir atrast um, katram uh, vajātam uh, Uh, cilvēkam, tad šajā gadījumā rakstniekam, uh, vispiemērotāko uzturēšanās vietu mūsu pilsētu vidū. Protams, mums ir katrā gadījumā no jauna jāizvērtē, kādas iespējas kura pilsēta var piedāvāt. Un viens no vissvarīgākajiem kritērijiem, lai varētu iestāties mūsu organizācijā, ir tāds, lai ieguvējs būtu abas puses, gan cilvēks, kam vajadzīgs patvērums, gan pilsēta, kas viņam šo patvērumu piedāvā sniegt. Un es gribētu arī uzsvērt, ka cilvēku tiesību aizstāvji uh, apmeklē skolas, lasa lekcijas universitātēs, piedalās dažādos notikumos, dažādos pasākumos, raksta uh, rakstus vietējās avīzēs. Viņi nu, pavisam noteikti sniedz savu ieguldījumu tās pilsētas dzīvē, kurā viņi uzturās un uh, mums ir jādod rakstniekiem iespēja arī sadarboties ar viņu kolēģiem, kas dzīvo trimdā, un būtiski ir arī nodrošināt ļoti efektīvu komunikāciju, izmantojot jaunos komunikāciju līdzekļus, lai rakstnieki varētu kontaktēties tikpat labi ar saviem kolēģiem dzimtenē, kā tas būtu iespējams, ja viņi nebūtu izraidīti vai vajāti. Un jautājums ir, kā Eiropas Savienības valstis var pārliecināt savus pilsētas iesaistīties šajā tīklā, iesaistīties iniciatīvās, uh, piedalīties šajā uh, pils, patvērumu pilsētu tīklā cilvēku tiesību aizstāvjiem. Es gribētu minēt piemēru. Līdz 2009. gadam mūsu uh, tīklā nebija nevienas Dānijas pilsētas. Un Dānijas penklubs organizēja iniciatīvu, tādu informatīvu kampaņu, un organizēja arī politiskas debates Dānijas parlamentā, tika izstrādāts jauns likuma projekts, tika pielāgots arī Dānijas, tātad Dānijas likumdošanas sistēma tika pielāgota vai saskaņota ar ikonu um, kritērijiem. Un mums izdevās piesaistīt četras Dānijas pilsētas, kurās jau uzturās cilvēktiesību aizstāvi, un piektā pilsēta būs Kopenhāgena. Mēs ļoti priecājamies par sadarbību ar jūsu uh, apakškomiteju, ar cilvēktiesību apakškomiteju un ceram saņemt arī turpmāk atbalstu mūsu tīklam. Un noslēgumā es gribētu piedāvāt dažus jautājumus uh, diskusijām par turpmāko šī tīkla attīstības procesu. Cik lielā mērā Eiropas vai cik lielā mērā ir vajadzīgs veidot jaunas struktūras, vai tomēr var izmantot pašreizējo sistēmu, attīstot patvērumu pilsētu tīklu. Otrs jautājums, vai būs nepieciešama precīzāka definīcija, kas īsti ir cilvēktiesību aizstāvis lai varētu labāk izvēlēties uh, cilvēkus, kādi kvalifikācijas kritēriji ir jāizpilda, lai varētu izmantot patvērumu pilsētas iespējas vai uzturēšanās iespējas patvērumu pilsētā. Uh, Un vēl viens jautājums, uz cik ilgu laiku mums vajadzētu plānot šādu uzturēšanos patvērumu pilsētā? Vai tai jābūt ilgtermiņā, vai tie ir viens vai divi gadi, kā tas ir līdz šim visbiežāk? Jo, protams, ka paliek arī jautājums, ko darīt pēc tam, vai kas notiek pēc tam, kad patvēruma laiks termiņš ir beidzies, un kā kombinēt šīs uh, patvēruma pilsētu sistēmas attīstību ar vīzu atvieglojumiem. Un tāpat ir jautājums, cik lielā mērā mēs varam iesaistīt vietējās pašvaldības uh, un startautiskās organizācijas ICORN sistēmas finansēšanā. Un mēs Ceram, ka jūs arī piedalīsieties mūsu nākamajā tikšanās reizē Briselē, kas notiks no 24. līdz 27. martam šogad. Paldies! Es gribētu jums pateikt, ka Vladimirs Ņekļājevs, viens no kandidātiem no Baltkrievijas, saņēma palīdzību no Somu pen kluba, saņēma patvērumu, un es laiku pa laikam arī ar viņu tikos, jo viņš ļoti aktīvi piedalījās kultūras dzīvē un politiskajās diskusijās. Un, un viņa meita Eva ir tagad ļoti aktīvi iesaistījusies šajā tā saucamajā Baltijas aplī vai lokā un ļoti aktīvi strādā. Tagad došu vārdu Veronikai Arno un gribu teikt paldies, ka jūs tik. Gribu jūs apsveikt ar to, ka jūs esat iecelta šajā jaunajā amatā pavisam neilgi, tātad pavisam nesen, Ziemassvētku laikā. Arno kundze, es domāju, ka jūs arī piefiksējāt to, ka Eiropas Savienība tik, tiek arī kritizēta par savu attieksmi vai savu pasivitāti pret cilvēktiesību aizstāvjiem. Un um, Tagad došu vārdu jums. Desmit minūtes, lūdzu. Paldies, priekšstādājs kundze. Paldies par jūsu sveicienu. Es esmu ļoti iepriecināta. Es, man bija brīnišķīgs atvaļinājums ar šo iecelšanu un pirmo reizi esmu šeit un pirmo reizi arī oficiāli uzstājos un domāju, ka tas ir simboliski, ka tas ir parlamentā. Esmu ļoti apmierināta, ka divas cilvēktiesību vienības ir izveidotas un tas dod mums iespēju labi uzsākt darbu. Un bez tam es domāju, ka ir izveidota arī tāda hierarhija, kas atbilst risināmo jautājumu lokam. Bet nu, pēc tā es atgriezīšos, kad runāsim par ornigrammu. Paldies Eiropas parlamentam un īpaši jums, Hatala kundze par to nozīmīgu, kāda ir piešķirta cilvēktiesība aizstāvjiem gan parlamentā, gan arī jums viesojoties dažādās valstīs, jo jūs esat tāds labs piemērs. Kā arī izsnāt šos jautājumus, jo domāju, ka politikā vairāk var redzēt, kā politika iedarbojas uz cilvēkiem, uz individiem konkrēti, uz vīriešiem, sievietēm. Eiropas parlamenta rezolūcijā un ziņojumā domāju, ka mēs esam pavirzījušies uz priekšu. Tika uzsvērts, lai delegācijas visbeidzot ievieš lokālās stratēģijas. Tika uzsvērts, ka vismaz viena sēde ar cilvēktiesību aizstāvjiem gadā jāorganizē. Un arī jānosauc kontaktu pārstāvis vai Eiropas Savienībā vai dalībvalstīs. Un tas ir nepieciešams labai sadarbībai un koordinācijai. Salīdzinot ar pagājušo gadu, es domāju, ka mēs patiesi esam tādas ļoti nozīmīgas tendences īstenojuši. Pat labi ir 74 no aptuveni puse no delegācijām, kurām ir šāda lokāla stratēģija. un uh, vēl vairāk kontaktpersonu ir. 84 uh, ir kopumā paredzēti diplomatiskajās misijās. Un salīdzinot ar uh, situāciju, kāda ir bijuši līdz šim, kad ir maz bijis tādas lokālas stratēģijas un stratēģija nav bijusi tādā ļoti augstā kvalitātē, tagad ir uh, tāda situācija, ka vēl 62 lokālās stratēģijas mums trūkst. Pirms uh, februāra beigām skatīsim, kādēļ šīs stratēģijas nav izstrādātas. Bet, uh, jā, uh, izvērtē situāciju, kāda ir. Uh, konkrētajos reģionos. Un tā kā jūs uzsvērāt, um, ir pareizi tas, ka dalība valsts vienmēr ir uh, iesaistīts mūsu darbā. Un tas ir nepieciešams, jo aizvien vairāk temārši ir kopā. Dalība valsts ir vajadzīgs arī vīzu izsniegšanas jautājumos un arī uzņemšanas jautājumos. Mēs redzam, ka tā ir tāda kopēja jau praktiski nu, tāda rīcība uh, bez tam kopējus centienus mēs uh, gribam veikt lai nozīmīgus uh, līdzekļus izmantot 11 miljoni bija piešķirti pagājuši gadu. Uh, šogad arī 11 miljoni eiro tiks piešķirti asociācijām, kā piemēram Frontline un citām asociācijām, kas uh, rūpēs par katru atsevišķo gadījumu un katru dienu piedzīvo praktiski dramatiskas situācijas. Mūs, mūsu darbā iedrošina tas, ka jaunā uh, stratēģija 2011.13. gadam ir tāda, ka nebija nekādas uh, problēmas ar dalību valstīm, sakot, ka ir nepieciešams uzturēt mūsu darbību un arī finansējumu. Eiropas parlamenta piezīmes un partneru organizācijas un to viedoklis tiek uh, ievērots. Tagad nākošajie mūsu soļi būs tādi, ka mēs mēģināsim uh, lai starptautiskās organizācijas tiešāk sadarbotos ar vietējām organizācijām. Tas, kas ir izdarīts ar kolēģiem, un jūs varētu arī vēl vairāk to precizēt, tas ir ieviešanas izvērtējums. Un ir arī tādi ļoti konkrēti ieteikumi, tos varam arī jums sniegt, un tie mums palīdzēs konkrēti veikt mūsu darbu. Ir nozīmīgs um, teikt, ka uh, mēs uh, regulāri pievēršamies šiem jautājumiem, ir uh, rakstisks dokuments izstrādāts cilvēktiesību demokrātijas ieviešanai. Eštāns kundze un citi, piemēram, Fils kungs un citi, kā arī delegācija vadītāji, mm, cieši sadarbojas un pievērš uzmanīgi šiem jautājumiem. Mūsu skatījumā nozīmīgi ir turpināt sadarboties ar starptautiskiem partneriem, piemēram, ANO, Sekāja kundze un arī Eiropas padomi ir nozīmīgi mūsu partneri. Viens no jautājumiem, kuriem jūs pievērsāties, priekšsētājs kundze, tas ir redzamības jautājums. Un redzamība to gan personības, politiskajā plāksnē, Aštona un citu var izveidot, gan arī mūsu darbību kopumā un vadlīnijas mūsu darbā ar cilvēktiesību aizstāvjiem, tās nav tik ļoti labi zināmas. Tātad mehānisms un darbība mums jāraugās, lai, teiksim, uh, tas būtu zināms arī delegācijās, jo delegācijās taškārt eh, nu, šie eh, dokumenti vēl nav publicēti nepietiekami labi zinām. Tagad par publicitāti. Es domāju, ka esam ko labi paveikuši, bet, nu, darbs ir jāturpina. Ir bijusi neformāla sēde starp parlamentu komisiju un uh, nevalstiskajām organizācijām, un ir jāveido regulārs šādas tikšanās, lai labāk organizētu darbu, lai labāk informētu viens otru. Un es domāju, ka nozīmīgi ir arī tas, ka Aikorn pārstāvis to arī skaidroja, ka ir nepieciešams apvienot visu pieredzi, lai zinātu arī dalībvalstīs, kā labāk organizēt darbu un mēs esam apmierināti ar to, ka gandarīti, ka mēs varēsim ar jums sadarboties un ar, arī ar tām iniciatīvām, kas bū, varētu būt uh, konkrēts, piemēram, šis aikorn vai uh, pilsētas, kas uzņem uh, šos cilvēktiesību aizņems. Lai zinātu, kā viss šis satīklojums varētu tikt izmantots vēl uh, efektīvāk, vēl ciešāk, jo es domāju, ka ir daudzas lietas, kas ir uh, bet kas ir, nu, ja tā var teikt, ir tā mikroekonomiski attīstītas un kas varbūt nav tik ļoti labi zināms es uh, esmu piezīmējusi, ka uh, eksternās koherences un internās koherences jautājums ir jāturpina. Tāpat vīzu jautājumos. Mēs nesam eh, spējuši vēl mainīt vadlīnijas vīzu izsniegšanu jautājumiem, bet mēs cenšamies sadarboties aizvien ciešāk ar dalībvalstīm. Un ceram, ka diplomāti arī a, apzināsies šo cilvēktiesību aizstāvju a, nozīmu un lomu, un tas mums palīdzēs. Tagad uh, par nākošo jautājumu. Uzklausīju, kas tika teikts uh, par cilvēktiesību aizstāvjiem ļoti konkrēti. Es nevaru par konkrēto struktūru jums pagaidām neko teikt, bet uh, mēs pārdomājam, ka varētu būt nu, tāda tā kā straumējumi visās geogrāfiskās, visos geogrāfiskos jautājumos uh, veikt ar uh, centrējumu uz uh, cilvēku tiesībām. Un arī cilvēktiesība aizstāv jautājumu varbūt varētu ar to saistīt. Jāskatās, kāds ir mandāts delegācijām, kāds ir padomniekiem delegācijās, kas ir saistīts ar delegāciju vadītāju mandātu. Ir īpaši šajā situācijā, jo ir kolēģi delegācijās, kas uh, ir uh, pakļauti no vienas puses, viena ir komiteja un citi uh, EADD. Un ir nepieciešama kopēja sadarbība, ir nepieciešams nu, izstrādāt instrukcijas, kas arī ir. Uh, uh, jāveido. Un bez tam tādu vispārīgu jautājumu, tādu principiālu jautājumu, kuros jāsadarbojas visiem kopā. Tie ir tādi, ka jāpasvītro visās tajās um, ieteikumos, kādi jau ir uh, izteikti, jāskatās uh, viss šis uh, smago pārkāpumu jautājums un jāskatās, kādos apstākļos strādā nevalstiskās organizācijas. Uh, Tas skar uh, um, cilvēktiesībā aizstāvis, bet tas ir jautājums, kas ir visā šajā jomā ļoti nozīmīgs. Un uh, preses brīvība, kā arī uh, viedokļu paušanas brīvība, kas samazinās daudzās valstīs un ir saistīta ar cilvēktiesību jautājumiem. Es domāju, ka šīm divām lietām jābūt prioritārām to gadu laikā, kas mūs vēl sagaida. Tas ir tas, ko gribēju teikt. Esmu jūsu rīcībā. Esmu ļoti iepriecināta, ka man tika uzticēts šis uzdevums. Esmu ļoti iepriecināta, ka varēšu sadarboties ar jums un tā efektivitāte un atklātums, ar kādu jūs esat veidojuši dialogu, kā arī ļoti labā sadarbība ar nevalstiskām organizācijām. Mēs darbojamies konkrēti un varam arī attīstīt mūsu sadarbību. Paldies! Much, uh, Paldies, Veronika! Es domāju, ka sadarbība partneru starpā un arī starp institūciju sadarbība vēl var tikt attīstīta un mēs pacelsimies jaunā kvalitatīvā līmenī, aizstāvot, sargājot cilvēku tiesību aizstāvjus. Tagad došu vārdu. Šākas kundze. Uh, Es gribētu uzsvērt dažus elementus, problēmas, ar kurām mums visvairāk jāsadarbojas uh, gan savienības, gan pašvaldību līmenī. Neaizmirsīsim, ka tam visam ir arī politisks elements. Um, kompetenču sadalījums starp ministrijām bieži rada problēmas, kad viena ministrija atbildīga, piemēram, par vīzām, bet cita par uh, citiem jautājumiem, kas ir arī ļoti nozīmīgi. Vīzu jautājums vispār ir ļoti deligāt, delikāts jautājums, un es gribētu pajautāt, nu kā mēs varētu uzlabot situāciju, aizstāvot celtiesību aizstāvjus, lai viņiem nebūtu jācieš no dažādiem uzturēšanās ierobežojumiem un vīzu ierobežojumiem. Un jautājums ir arī par to, kā mums palielināt savu ietekmi, kā ietekmēt politiskās partijas, lai tās saprastu mūsu mērķus un sadarbotos ar mums. Es pati esmu uh, Nīderlandes parlamentā uh, piedāvājusi tādu nu, diskusiju platformu, bet diemžēl man neizdevās iesaistīt Hāgas mēru uh, un līdz ar to mēģināt viņu pārliecināt par uh, Uh, to, ka arī vietējām pašvaldībām ir jādod savus ieguldījumus. Es domāju, ka būtu labi arī, ja mēs vairāk apmainītos ar to, kāda ir tiesiskā prakse vai tiesu prakse, saskaņā ar kādiem noteikumiem tiek izsniegtas vīzas. Tas nebūtu nenotiek vienādi visās valstīs. Mums ir jāzina, kāda ir labā prakse tieši vīzu izsniegšanā. Vēl man ir jautājums, ar ko es vēršos pie, pie patvērumu pilsētu tīkla pārstāvja Lundeskunga. Kādi riski pastāv gadījumos, ja pilsēta, ja patēruma pilsēta ir maza un vai uh, mazas pašvaldības nevarētu saņemt draudus tāpēc, ka tās uh, uzņem pie sevis cilvēktiesība aizstās. Paldies, jūs noteikti saņemsiet atbildes uz saviem jautājumiem. Tagad došu vārdu kolēģi Bre Prēdu un pēc tam kolēģi Prodī. Paldies. Uh, Paldies. Es gribētu sākumā pateikties uh, Lundes kungam un arī uh, Lavlors kundzei un gribētu uzdot jautājumu uh, Arno kundzei. Gribu arī apsveikt viņu ar iecelšanu amatā. Un es gribētu zināt par šiem, par šiem kontaktpersonām, par vietējo stratēģiju, par šo um, amatu piešķiršanu, par šo cilvēku iecelšanu, jo mēs, nu, man liekas, ka par lokālo stratēģiju, kā īsti tā tiks īstenot un kādēļ šāda lokāla stratēģija nav vēl visās vietās un kādēļ šā, šādi, mm, šādas kontaktpersonas nav vēl ieceltas pilnīgi visur. Un tagad atsaucoties uz 2010. gada janvāra uh, publikācijām tika šāda, šāds saraksts publiskots 2010. gadā, un vai būs publiskots tāds saraksts arī 2011. gadā? Runiet par šīm uh, vietējām lokālajām uh, stratēģijām. Paldies! Un tagad Prodeikungs lūdzu. Grazie, prezidente. Volevo ringraziarle. Paldies, priekšstādātājs kundze. Es uh, gribētu teikt paldies par šo ļoti uh, interesanto uh, pasākumu. Ir tik ļoti daudz, par ko es gribētu runāt, bet, nu, laiks ir ierobežots un tādēļ runāšu īsi. Manuprāt, ļoti veiksmīgi ir tas, ka EADD tagad uh, sāk darboties, ir rīcības spējīgs, un līdz ar to ļoti daudz, kas tiek sagaidīts no Eiropas uh, arēs darbības dienesta. Jo tas būs nu tagad tāds uh, kā atsaucas uh, punkts, uz to varēs. Uh, ar tas aktīvi darbosies, un mēs domājam, ka arī parlamentā sadarbība būs cieša, un Hautals kundze viņa ziņojumā arī uh, par to jau runāja. Tāpat arī mēs sagaidām to, ka sadarbība kļūs intensīvāka Eiropas Savienības uh, uh aktivitātēs un uh, tik, notiks arī tāds labāks koordinācijas darbs. Mums vajadzētu darīt visu iespējamo un izmantot visas politiskās svirs. Tas ir tieši e, tā, kā tajos ziņojumos, kurus es jau pieminēju. Priekšsēdētājs kundzes ziņojumā mums jāuzsver e, tās tēmas, un, e, kas ir nozīmīgas, un jārunā par ekonomiskām, ekonomisko sadarbību un arī par cilvēktiesību jautājumiem sadarbībā ar trešiem valstīm. Ir vēl kāds nozīmīgs punkts, par ko gribu runāt šajā kontekstā jo klimata pārmaiņas tās arī īs vai ilgtermiņā ietekmēs eh, cilvēktiesību situāciju. Mēs jau zinām, ka ir tāds jēdziens kā klimata bēgļi, klimata izraisīta pārmaiņu bēgļi. Tas, izmais, tas izraisīs izmaiņas arī cilvēktiesībās, kā jau es teicu, un nepieciešama zināma aizsardzība šiem cilvēkiem, kas bāg, bēg no klimata pārmaiņu sekām. Ir vēl viens lietas nozīmīgs punkts ar, saistībā ar cilvēktiesību aizstāvjiem. Viņu nozīme, lai nodrošinātu visu cilvēku pamatiesības. Jo tie ir cilvēki, par kuriem es runāju, ka mm, šie cilvēki klimata pārmaiņu dēļ ir spiesti aizceļot no dzimtās zemes, doties projām, Un tādēļ es gribētu, lai visa Eiropas Savienība darbotos vienoti, lai varētu pārvarēt šīs problēmas. Jo šādi jārīkojas, lai visā pasaulē būtu iespējams miers. Paldies! You, you keep, uh, Paldies! Jūs uh, atsaucāties uz to, ka arī klimata izmaiņas var ietekmēt cilvēktiesības un to aktīvistu dzīvi, un, protams, ka mums par to vēl būs iespēja turpmākajā gadā parunāt. Jebkurā ja gadījumā, un tas varbūt varētu būt eh, mans jautājums ar nokundzei, ir tā, ka dažkārt vidas aktīvisti, kuri cīnās pret klimata izmaiņām, bet viņi var cīnīties patiesībā par jebko saistītu ar vīz, vidi. Tātad arī vidas aktīvistiem dažkārt ir nepieciešama aizsardzība. Vai jūs uzskatiet, ka Eiropas komisijas pārstāvjiem tādā gaismā, kādā jūs to pavērsāt. Vajadzētu runāt arī par vidas izmaiņām, runājot par infrastruktūru projektiem valstīs, kurās komisija palīdz. Piemēram, Turkmenistāna varētu būt viens no šādiem piemēriem. Turkmenistārā ir milzīgi naftas un gāzes krājumi, bet eh, cilvēktiesības tur netiek ievēros tikpat kā nekādas un varbūt, ka vides komisāre arī varētu tikt iesaistīta šo jautājumu izskatīšanā un risināšanā, un arī viņi varētu runāt par to, ka ir nepieciešama sabiedrības iesaistīšanās šādos gāzes un naftas projektos, kas šobrīd tiek attīstīti Turkmenistānā. Es zinu, ka vienam no vidas aktīvistiem bija jādodas bēgļu gaitās no Turkmenistānas, jo viņš runāja cits starpā arī par cilvēktiesībām. Un tagad Es vēlētos dot vārdu vēlreiz dot vēlreiz mūsu viesiem. Tātad vispirms eh, Lauraus kundze, pēc tam Lunds kungam, pēc tam Arnau kundze. Tātad Lauraus kundze. Jā, es vēlētos pievērst jūsu uzmanību par to, ka ir jādara sadarbojās arī ar vidas aktīvistiem. Patiesībā viens no mūsu ilgāk izskatītajiem gadījumiem ir vienas uh, sievietes aizsardzība, viņa mēģināja cīnīties pret vidas izmaiņām un vidas sakropļošanu, un varbūt, ka tas varētu būt savu veidu pilota projekts, un mēs varētu to izskatīt un pēc tam runāt par to plašākā sabiedrībā. Bet tagad atgriezīsimies pie vīzu jautājumu. Šis jautājums manai sirdī ir īpaši tuvs. Mums ir strukturēta vīzu sistēma, kuru īrijas valdība izveidoja 2005. gadā. Tātad īrijas valdība šo struktūru, kā jau teicu, izveidoja 5. gadā. Un e, uz īriju šobrīd ar šīs vīzes palīdzību ir ieradušies apmēram 20 cilvēktiesību aktīvisti, kuri maksimāli īrijā var atrasties trīs mēnešus. Tikai viens no šiem 20 pieprasīja politisko patvērumu. Un uh, Tāpēc, ka brīdī, kad viņš neatradās savā valstī, viņam aizmuguriski tika piespriests cietumsots. Tāpēc viņam tika piešķirts patvērums, viņam tika piešķirts bēgļu status. Taču patiesībā mums vienmēr vajadzētu atcerēties to, ka cilvēktiesību aktīvisti nevēlas dzīvot citā valstī. Tas ir viņu dzīslās, tas ir viņu sirdī, ka viņi vēlas cīnīties par pilsonisku sabiedrību un tiesisku valsti savā valstī. Taču situācijā, ja viņu dzīvība ir briesmās, ja viņa vienkārši ir izdegusi, tad mēs varam palīdzēt viņiem pavadīt atvaļinājumu, ja vēlaties, lai viņi varētu uzlādēt savus baterijas un atgriezties nor pie normālas ķermeņa temperatūras, ja vēlaties. Un, eh, piemēram, eh, īrijas tieslietu ministrija, kur darbojas tāpat kā lielākā daļa citu valdību tieslietu ministrija, tātad eh, šī īrijas tieslietu ministrija ir izveidojusi ārkārtīgi ātru vīzu piešķiršanas schēmu šādos gadījumos. Līdz ar to īrija patiešām garantē, ka mēs atbalstam cilvēktiesību aktīvistus un cīnītājus. Uh, Tātad tieši no jurisprudences viedokļa ir ārkārtīgi viegli un ātri dabūt vīzu, un tad mēs, protams, nosūtam vēstuli vēstniecībai, kurā šis vīzas iesniegums ir saņemts, un tūlīt eh, imigrācijas policija ierodās lidostā, uz kuru ir ieradies šis, attī, šis aktīvists, un, piemēram, pēdējos deviņos gados uh, kopš darbojās Frontline, mēs esam piešķīruši 550 vīzes, un no šiem 550 vīzām mazāk par pusduci pieprasīja politisko patvērumu. Tas vēlreiz uzsver to, ka aktīvisti vēlas darboties paši savā dzimtajā zemē. zemē. Hautals kundze, jā, pierādījumi no īrijas ir sava veida parauga praksa. Jums tā tad ir izveidota lieliska praksa vīzu piešķiršanai. Es nezinu, vai jūs eh, tam piekritīsiet, bet jā, mēs par to varētu runāt. Pagājušajā nedēļā vienā no dalību valstīm bija incidents, kurā iekšlietu ministrija nepiešķīra vīzas dalībai seminārā 15 cilvēktiesību aktīvistiem. Es nenosaušu šo valsti vārdā, bet ar kopīgiem spēkiem šis lēmums tika atcelts, un cilvēktiesību aktīvisti varēja piedalīties seminārā. Jebkurā gadījumā tā bija tikai īslaicīga vizīte. Were... Lundes kungs. Jā, bija divi interesanti jautājumi no Šalks kunga, un arī es domāju, ka varbūt eh, mana kolēģi varēs atbildēt uz šo jautājumu, bet jautājums par to, vai ir kāda atšķirības starp patvērumu pilsētu tīklu un pilsētas patvērumam tīklu. Pēc manām domām, patiesībā tā ir laimīga sagadīšanās, ka mūsu organizācija ir ļoti jauna, bet tā attīstās un vienlaicīgi patvērumu pilsētas arī iniciatīva ir attīstījusies. Tātad šis te icorn un pilsētas patvērumam tīkls mēs sadarbosimies un mēģināsim darboties kopā. Sākotnēji mēs izveidojām tā saucamo pilsētas patvērumam tīklu, bet kā jau es savā runā teicu, pilsētas patvērumam definīcija bija ārkārtīgi plaša. Es tātad runāju par žurnālistiem, par tulkotājiem, arī par filmu, par filmu režisoriem, protams, par rakstniekiem, dzēniekiem. Es personīgi uzskatu, tieši tāpat kā mana kolēģe Laulors kundze, ka cilvēktiesība aktīvisti vēlas strādāt savā valstī. Un, protams, ka vārda brīvība viņiem ir ārkārtīgi svarīga. Tāpēc es domāju, ka mums ārkārtīgi svarīgi ir sadarboties ar citām nevalstiskajām organizācijām. Laiks rādīs, Savas runas beigās es eh, runāju par to, vai ir nepieciešama jauna struktūra, vai mēs varam savu darbību balstīt tālāk jau uz esošās. Jebkurā gadījumā es esmu ārkārtīgi priecīgs, ka mūsu organizācija ir uzaicināta piedalīties šajās diskusijās, un mēs sadarbosimies ar visām iesaistītajām pusēm, lai rastu pēc iespējas veiksmīgāku risinājumu patvērumu pilsētu tīklu izveidēm. Vēl bez tam, tātad otrs jautājums, uz to atbildēs Elizabete. Jā, otrs jautājums eh, bija uzdots par eh, mazākām pilsētām. Kā tās var uzņemt un sniegt patvērumu cilvēktiesību aktīvistiem un rakstniekiem. Vēlētos atbildēt, ka līdz šim mums tāda pieredze nav apkopota, bet vēlētos uzsvērt, ka, piemēram, ja kāds eh, vēlas Uzturēties šādā patvēruma pilsētā, mēs zinām, ka viņi ir nonākuši ceļa galā. Viņam vairāk nav, kur iet. Viņi tiešām kā cilvēktiesība aktīvisti ir dzīvības briesmās un uh, Mēs ārkārtīgi uzmanīgi nosaucam vārdus, mēs ārkārtīgi uzmanīgi publiskojam tos, kuri gaida ierasties patvērumu pilsētā. Mēs ļaujam citām nevalstiskajām organizācijām cīnīties par uh, cilvēktiesību aktīvistu tiesībām, bet mēs viņiem sniedzam tikai patvērumu. Un brīdī, kad konkrētais cilvēks ierodās pilsētā, mēs viņam paprasam, vai viņš vēlas, lai viņa vārds tiktu publiskots. Lielākā daļa pasaka nē. Un, ja jau man ir dots vārds, es vēlētos runāt arī par citu paraugu prakses ideju, un tas būs saistīts ar vīzām. Dānijas valdība ir pieņēmusi veselu virkni likumu, kur ir paredzēts speciāli izveidots vīžu režīms, kuru ir um, uzaicinājuši patvērumu pilsēta. Tā ir divgadīgas vīzes piešķiršana konkrēti šo patvērumu pilsētu cilvēkiem. Viņiem ir tiesības arī strādāt un kaut ko nopelnīt. Tātad tieši cilvēktiesību jomā. Tā ir vīza, kura piešķir darba atļauju strādāt cilvēktiesību organizācijā Dānijā, ja vēlaties. Tas ir ļoti īpaši, bet tas ir Dānijas likums. Tā arī būtu mana atbilda un varbūt savu veidu paraugpraks. Hautels kundze, paldies par izteiktajiem komentāriem. Un tagad vēlētu uzdot vārdu Arno kundzei. Lūdzu, Veronika. Thank you very much, uh, Mrs. Paldies, Hautels kundze jautājumam par definīciju un par sabiedrības apzināšanos. Es uzskatu, ka ir jānošķir patvērumu meklētāji no cilvēktiesību aktīvistiem. Jebkura veida rīcība un pasākumi, kur ļauj cilvēkiem saprast arī kā jau Šarko kungs teica, ar politisko partiju palīdzību ir ārkārtīgi svarīgi izprast šo atšķirību. Un kā jau šeit izskanēja, īrijā ir ļoti labas iestrādnes Nīderlandē, Spānijā, Zviedrijā, un atkal mums vajadzētu vairāk palūkoties uz to, kā šo paraugu praksi darīt zinām citām dalību valstīm. Otrais jautājums bija par cilvēktiesību aktīvistu definīciju. Prodīkungs un Hautalskundze runāja arī par vidas aktīvistiem. Tātad ikviena interesēs ir pēc iespējas plašāku šo cilvēktiesību aktīvistu definīciju padarīt, kā jau tas ir arī atrunāts apvienoto nāciju organizācijas definīcijā, kas tika pieņemta 98. gadā. Runājot par cilvēktiesību aktīvistiem, tad definīcija ir ārkārtīgi plaša ietvara. Tajā runa iet par cilvēkiem, kuri tiek izsekot politisku, bet arī sociālu un ekonomisku apsvērumu dēļ. Līdz ar to mēs runājam par izteikšanās brīvību apspriešanu, par pulcēšanās brīvību apspriešanu izskatiešanu, un eh, tā tas arī paliks. Tātad šī definīcija, manuprāt, tai būtu jābūt plaša vēdekļa. Bet runājot par ekonomisko un sociālo tiesību definīciju un aizsardzību, un arī politisko tiesību aizsardzību. Prodīja kunga jautājums par to, kāpēc nav visas valstis um, ar savu diplomātisko pārstāvniecību vai arī dalību valsts, kura darbojas Eiropas Savienības vārdā. Tā tad eh, runājot par to, ka visām eh, dalību valstīm nav stratēģija, patiesībā tam ir četri iemesli. Pirmkārt, ne visām dalību valstīm ir delegācijas. Arī Eiropas diplomātiskais korpus ir tādas valstis, piemēram, Austrum Timora, uh, kurā ir ārkārtīgi maza delegācija, kurā darbojās tikai trīs dalībvalsts, līdz ar to tas nav nemaz tik viegli. Otra problēma ir tāda, ka ir ārkārtīgi represīvi režīmi, es varētu pieminēt Sudānu, Irānu un Eritreju. Šajās valstīs vispār ir grūti satikt kaut vienu cilvēktiesību aktīvistu, jūs varat iedomāties, kāds tur ir politiskais spiediens. Uh, Tātad Irāna tiešām ir viens no piemēriem, kur eh, politisko aktīvistu tikpat kā nav. Vēl viena problēma. Ir arī tādas valstis, eh, kurās nepastāv pat pilsoniskā savienība, jau teiksim tā, sabiedrība, jau teiksim, grūtības identificēt pilsonisko sabiedrību. Piemēram, Madama, Madagaskārā nav viegli izveidot partnerattiecības un nav viegli uztvert, kur ir pilsoniskā sabiedrība un tās aktīvisti. Un visbeidzot, ir e, lielas politiskās atšķirības starp dalību valstīm, un ir arī grūtības izveidot stratēģiju konkrētajai valstī. Divi piemēri. Viens - Maroka. Ar Maroku un tā ir saistīta ar Rietumu Sahāru, un otrs ir Brazīlija. Brazīlija ir starptautisks spēlētājs, starptautisks partners, tā tad ir vesels kopums dažādu grūtību un komplicētību. Bet jebkurā gadījumā mēs par to runājam, un situācija notiek pozitīvā attīstība. Vēl par diviem aspektiem ir ārkārtīgi svarīgi runāt par to, cilvēku, tātad izveidot uh, kontaktu ar cilvēktiesību aktīvistiem uz vietas. Es nezinu, vai mēs vēlamies nosaukt šos vārdus publiski, esam par to runājuši arī ar dalību valstīm. Tātad, vai vajadzētu šīs stratēģijas publiskot drošības apsvērumu dēļ, un vai to vajadzētu darīt arī tāpēc, jo mēs vēlamies dalību valstīm dod brīvas rokas, jo parasti šie jautājumi ir ārkārtīgi delikāti. Visbeidzot, ko darīt patreizajā situācijā, ko darīt parlamentam? Katrā ziņā mums eh, nav nekādu grūtību runāt ar sekretariātu un ar Hautals kundzi. Mēs varētu š, jums publiskot patreizējo Eiropas Savienības delegāciju sarakstu un valstis, kurās ir pārstāvniecības un valsts, kurām ir šāda stratēģija izveidota. To mēs varētu izdarīt, atceroties arī to, ka līdz februāra beigām ir jāsagatavo pilnīgs saraksts. Tas arī varbūt būtu viss. Ā, vēl kas. parlamenta stratēģija publikācija un rezolūcijas un arī tas, ko mēs pieņemam, kā mēs to paziņojam jums. Ir konfidenciāli jautājumi, un Hautals kundze to jau zina, un ir ārkārtīgi svarīgi, lai jums būtu pieejami šie dokumenti, un tomēr patreizējā momentā es jums nevaru solīt neko vairāk. Very, um, Paldies par jūsu izsmaļošajām atbildēm, un mēs arī priecājamies par jūsu apņemšanos sadarboties. Jā, viens, vienas no manām bažām ir, ka Džuliana Asanža rokās varētu nonākt informācija par to, kur izturās, uzturās vai slēpjas cilvēktiesību aizstāvi. Un nezinu, vai ar šo informāciju tad viņš varētu apieties prasmīgi vai pareizi. Līdz ar to šīs debatas ir pabeigtas. Mēs runājām par sadarbību institūciju starpā, par pilsoniskās sabiedrības aktivitātēm, cilvēktiesību aizstāvju aizsardzībā. Un esmu pārliecināta, ka mani kolēģi un arī mana sekretariāta darbinieki uh, ir piefiksējuši visu jūs interesējošo, un mēs izskatīsim arī atlikušos punktus vai jautājumus, kas nav varbūt tik izsmeļoši pārunāts šodien, par tiem tiks e, izstrādāts tāds nu, kopsavilkums rakstveidā. Un Mēs turpināsim apskatīt šo jautājumu no visām iespējamām pusēm. Paldies par jūsu ieguldījumu un sadarbību. Nākamais punkts darba kārtībā ir viedokļu apmaiņa ar cilvēktiesību un demokrātijas tīkla pārstāvjiem par Eiropas ārējās darbības dienesta darbību. Un es redzu Deivu Nikolsu mūsu vidū. Mēs esam saņēmuši arī organigrammu par to, kā ir strukturēts ārējās darbības dienests. Tagad došu vārdu Deividam Nikolsam. Uh, kurš pastāstīs mums par šo cilvēkties un demokrātijas tīklu, par Amnesty International aktivitātēm un mēs jau šobrīd varam būt lepni par paveikto Bet vēl es gribētu pirms tam piebilst, ka ir viena joma, kur parlamentam ir jāturpina aktīvi strādāt, ir nepieciešams nodrošināt, lai Briselē regulāri strādātu darba grupa, tieši tā saucamā kohom darba grupa. Un Es domāju, ka arī attiecīgais, attiecīgie darbinieki um, mums palīdzēs šai ziņā. Un tagad došu vārdu Dēvam Nikolsam, pēc tam uzklausīsim arī Arno kundzi, un pēc tam būs diskusija. Paldies! Paldies par iespēju! runāt vēlreiz par ārējās darbības dienestu. Kā jūs zināt, šis uh, cilvēktiesību un demokrātijas tīkls ir. Tas ir viens no elementiem Eiropas ārējās darbības dienestā un Es gribētu arī atgādināt, ka diskutējot par to, kā strukturēt šo organizāciju, Eiropas Savienībai ir jābūt kapacitātei un iespējām darboties eh, cilvēktiesību aizstāvības jomā, un šīs tiesības tiek apdraudētas. Tātad, kā jūs jau teicāt, ir izstrādāta organigramma, kas parāda mūsu uzbūvi. Ir trīs galvenās struktūra vienības un uh, pastāvīga valde vai ad, tāda administratīva struktūra. Un jau šogad mēs ķersimies klāt pie darba programmas īstenošanas. Mēs sakām lielu paldies gan jums, priekšsēdētāji, gan daudziem citiem deputātiem, kas uh, piedalījās sadarbībā ar mums. Un tieši Ziemassvētku laikā vai pirms Ziemassvētku laika tika pieņemti ļoti būtiski lēmumi. Un, protams, ka ne visi jautājumi ir atrisināti, daudz kas vēl ir palicis uh, neskaidrs arī saistībā ar organigrammu. Un varbūt tālu turpmākajās debatēs es pievērsīšos tam vairāk. Tagad es gribētu pievērsties pieciem tādiem jautājumu kompleksiem. Viens ir augsta līmeņa pozīciju sadale vai piešķiršana šī tīkla ietvaros um, ārējās darbības dienesta uh, par tā sastāvu notika diskusijas par to, kā sadalīt uh, attiecīgo samatus starp dalību valstīm. Un uh, Un uh, ne visa informācija par to, kas strādās padomē, šobrīd ir publiskota. Um, šobrīd ir ļoti nozīmīgi uzsvērt to, ka cilvēkam, kas vadīs padomu, ir jābūt ļoti labam speciālistam, jāpārzina uh, tiesību sistēma un likumdošana ļoti augstā līmenī un varbūt šobrīd ir īstais brīdis nu, dot tādu iespēju cilvēkiem, kas varbūt šobrīd nestrādā ne padomē, ne komisijā, un apliecināt sevi. Runājot par Andrikienas ziņojumu, tad daudzas dalību valstis ir izteikušas vēlmu, ka tās vēlas nu, piedāvāt speciālistus tieši cilvēktiesību aizsardzības jomām runājot par struktūru, kas darbosies Briselē, tad šeit Es domāju, ka sešu, nā, turpmākajos 6 līdz 12 mēnešos tajā notiks izmaiņas vai pielāgojumi. Un parlamentam un arī nevalstiskajām organizācijām būs iespēja raudzīties, kā praksē šis tīkls darbosies un, protams, arī izteikt savus priekšlikumus trīs struktūra vienības ģenerāla direktorāti ietvaros, protams, sadarbosies, un mēs skatīsimies arī, kā padomas un komisijas personāls spēs uh, vienoti darboties. Un, protams, ka mums būs jāsadarbojas arī ar direktorātiem vai pārvaldes struktūrām reģionos, dažādās valstīs. Uh, Es domāju, ka mums kopējais personāla daudzums nebūs jāpalielina. Un Un vēl runājot par Briseles struktūru, uh, Jūs jau runājāt par to, ka šai kohom darba grupai ir jāturpina strādāt Briselē. Tad daudzi institūciju pārstāvji un arī dalībvalstu pārstāvji joprojām ir jāturpina pārliecināt, vai viņi nav pārliecināti par to, ka Briselē šai kohom darba grupai ir jābūt. Mums ir jāparāda, kādi ieguvumi no tā būs un kāda būs pievienotā vērtība, cita starpā pāraugot, kā tiek saskaņoti Eiropas saimnības politikas lauki vai jomas. Mm, protams, ka mums ir arī ne, būs nepieciešamas ekspertu zināšanas par cilvēktiesību jautājumiem, un mēs sadarbosimies ar dalību valstu vēstniecībām. Un šobrīd mums ir 103 kontaktu punkti, ar kuriem mēs sadarbojamies visā pasaulē. Un mums būs, protams, lielāka uzmanība jāpievērš valstīm, kurās problēmas ir sevišķi smagas, tādām prioritārām valstīm. Mums būs jāņem vērā arī to, ko var izdarīt attiecīgās prezidentūras, kā iesaistīt vairāk dalību valstu, pārstāvniecības un vēstniecības, un jāraugās, protams, arī, vai šīm iestādēm ir attiecīgā administratīvā kapacitāte. Tagad par dzimumu, līdzsvaru vai līdztiesību. Nu, tas ir būtisks jautājums Eiropas Savienībai. Šobrīd runājot par um, dalībnieku um, sastāvu ārējās darbības dienestā, dzimuma līdztiesības principi ir visai vāji ņemti vērā un ievēroti. Par cilvēktiesību politikas pārskatu noslēgumā pagājušajā gadā tika secināts, ka ir nepieciešams cilvēktiesību stratēģijas dalību valstīm, un to uzsvēra arī Aštonas kundze Strasbūrā pirms uh, Ziemassvētkiem. Nav, protams, skaidrības, kā šīs stratēģijas dalību valstīm izstrādāt, ar ko konsultēties, vai piesaistīt arī nevalstiskās organizācijas un citas pilsoniskās sabiedrības uh, pārstāvjus, kā, kādas institūcijas iesaistīt šo stratēģiju izstrādē, kā dalībvalsts vispār piesaistīt šo stratēģiju izstrādē. Un līdz šim mēs arī vēl nezinām, kādus kopīgus, kopējus secinājumus izdarīt par pagājušā gada cilvēktiesību politikas pārskatu, un arī par to runāja Aštons kundze decembrī Strasbūrā. Dati, ar kuriem mēs līdz šim strādājam, ir uzskatām par novecojušiem, tie vairs nav aktuāli, un mums ir jābūt skaidrai politikai, un šobrīd mēs ciešam no tās trūkuma. Tagad, ko mēs sagaidām no Eiropas parlamenta sadarbībā ar mūsu tīklu? Pirmais un galvenais - mēs sagaidām Eiropas parlamenta nu, reakciju <clears throat> tātad par šo, par visiem, um, par vērtējumu, kādu saņēma Andrikienes ziņojums. Um, skaidrības vēl nav par to, kā īstenot secinājums, kas tika izdarīta Andrikienas ziņojumā. Tagad par nevalstiskajām organizācijām. Turpmākajos mēnešos šīs organizācijas rūpīgi raudzīsies, kā ārējās darbības dienests strādās. Pēdējā laikā ir diezgan daudz neskaidrību un pārpratumu par to, kā piemērot jaunos Lisabonas noteikumus. Nav skaidrības par to, ar kādu atbalstu vietējā, tad pašvaldību līmenī var rēķināties no Eiropas Savienības arī turpmāk. Un vēl vilšanos rada arī tas, ka decembra plenārsēdē nebija runas par to, cik, eh, par to, cik ļoti ir pavājinājusies Eiropas Savienības aktivitāte cilvēktiesību un demokrātijas jautājumos. Un uh, iespējams, ka institūciju darbībā ir vērojami dubulti standarti vai to piemērošana. No vienas puses dalībvalstu parlamentārieši zina, ka ir izveidota jauna struktūra un tai ir jauna kompetence, jauni uzdevumi, bet nav skaidrības, kā tas ietekmēs dalību valstu parlamentāriešu darbu. Arī par to ir bijusi runa Andrikienas ziņojumā. Un mēs vēlamies vēlreiz informēt ar vēstulēm dalību valstu parlamentus par jaunajām iespējām un secinājumiem no Andrikienas ziņojuma. Paldies, saka priekšēdētāji, paldies par sniegto informāciju. Un es gribētu pateikt, ka mums arī parlamentā ir grūtības tikt skaidrībā par to, kāda stratēģija ir kādai valstī. Mēs lūdzam iesniegt sarakstus par cilvēktiesību aizstāvjiem un mums starp dalību valstu delegāciju vadītājiem arī ir cilvēki, kas visai kūtri darbojās, kad viņiem lūdz um, kaut ko paveikt. Bet runājot par sadarbību ar dalību valstu parlamentiem, tad mana pieredze liecina, ka Eiropas Savienības cilvēktiesību politika lielākajā daļā dalību valstu parlamentu nav prioritāra, par to diezgan maz kas ir zināms, un mums vajadzētu jādomā vairāk informēt un arī tikties ar dalību valstu ministriem mums ir jābūt informācijai par to, vai ministrijas uh, strādā vai uh, šajā jomā, vai tikai koncentrējas uz jautājumiem, kas saistās tikai ar viņu pašu tiešajiem uzdevumiem. Uh, Un es ceru, ka mūsu turpmākajās diskusijās mēs visus pārnāsim ļoti rūpīgi un neko nepalaidīsim garām, nepamanītu. Un augstais pārstāvis, kas ir arī augstā pārstāva, kas ir arī komisijas priekšēdētāja, eh, vicepriekšēdētāja Uh, jādomā arī ļoti aktīvi iesaistīsies diskusijās, ko mēs organizēsim. Un es uh, tagad gribētu dot vārdu Arno kundzei, lūdzu. Paldies, paldies priekšstādājas kundze, un uh, sākumā paldies jums un visiem parlamenta deputātiem, kā arī visiem NVO, kas eh, izšķirīgi vērsās, lai būtu gan šis eh, specifiskais vērtējums, gan vispārībais. Es domāju, ka dalību valstu vairākums, ko jūs pieminējāt, eh, izskaidro to, ka visbeidzot ir tāda skaidra struktūra radīta. Un otra lieta, ko es gribēju teikt, ir tā, ka varbūt pagājušajā gadā likās, ka mazāk uh, tiek darīts, ka vairāk tiek kritizēts, bet es neesmu. Uh, es nemaz uh, nepiekrītu Deividam uh, Nikolsam, ka ir tāds pārāvums, ir vismaz darbības turpinājums, bet ja mēs raugamies uz politisko daļu, nu tā nebija tik ļoti redzama, bet nu atklāti es uh, gribu uzsvērt, ka tas progress, kāds ir paņemts uh, brīd, vadlīniju izstrādē un delegācijas tās pie lietos un, piemēram, arī tuvo austrumu problēmas un vadlīnijas uh, geju, lesbiešu un transseksuāļu um, jautājumā. Tas nebija vienkārši ļoti skaidri jautājumi par lokālajām stratēģijām, cilvēktiesībām, cilvēktiesību aizstājumu. Un Dēvids atgādināja, ka bija uh, um, pasākums par um, pamata nostādņu racionalizāciju un arī izskatījumu tas uh, un pielietojumu un arī ar šo lokālo stratēģiju. Nu, nav pat tādas tā kā pilotu valsts, uh, tagad ir tāds ļoti skaidri norādījumi delegācijām ar noteiktu laiku attīstīt vietējās stratēģijas, lai atļautu uh, delegācijām tā brīvāk rīkoties un arī, lai dotu mums tādu uh, efektīvāku ietveru. Mēs arī cilvēktiesību situācijas pārskatu inicējam un uh, arī civil pilsoniskās sabiedrības uh, pārstāvju reakcija ir uh, uh redzama Brigē. Pagājušā gada mm, beigās notika atbilstoša konference. Es domāju, ka būtu nepareizi runāt par to, ka lietas ir pasliktinājušās. Tas, ka cilvēktiesību situācija pasaulē neuzlabojas, tā ir cita lieta. Uh, bet ir uh, cēloņa un uh, saku uh, saistība un Eiropas Savienības un mūsu organizācijas ietekmes cilvēktiesību situāciju pasaulē. Es uh, varu teikt, ka mēs strādājam un, un cilvēktiesību situācija pasaulē mm, visdrīzāk neuzlabojas. Jūs redzējāt organigrammu un uh, tas bija mēģinājums, kurā arī Aštāns kundze un, un, un valda mēģināja tādu. Mm uh, darba dokumentu uh, pamatīgi izstrādāt, un, bet ir jāpiestrādā. Nu, ir uh, jāpilda uh, menedžmenga direktora direktori jautājumu pamat jautājumos, uh, tas ir attiecībā uz jums, cilvēktiesībām un demokrātiju. Un tā ir pirmā lieta, kas jāizdara. Otrs jākonsolidē izdevumi un iespējas izmantojam komisijas un padomas iespējas. Mums ir vismaz divu vienību, teiksim, personāls, un es gribu maksimāli tos efektīvi apvienot. Un ar Berta Toimanu darbu es. Uh, viņš ir uh, kohom vadītājs un 25. un 28. pirmo reizi viņš uzstāsies kā pastāvīgais kohom priekšstādājs, bet mēs nesam tajā pašā ēkā, bet mēs turpinam darbu. Un es uh, turpinu arī man darbību uh, daudz nacionālajās attīstībās. Nu, līdz ar to darbība notiek vairākos līmeņos un būtu nepreiz iemērot, iedomāties, ka trīs nedēļās viss radikāli mainīsies. Mēs maksimāli iespējamo daram, bet, nu, ir nepieciešams lauks papildus resursi, Jā, es labprāt gribētu, bet mana prioritāte ir nesamazināt tos resursus, kādi mums ir. Un, ja būs iespēja papildu resursus rekrutēt, tas būtu labi, bet, nu, mm, ilūzijas būtu liekas. Ir ļoti sarežģīti jau, uh, lai ir vispār divas uh, cilvēktiesību uh, jautājumiem pievērsušās vienības. Nozīmīgi ir tas, ka, mēs, ka mūsu nosaukums ir cilvēktiesība un demokrātija, un tas ir tāds uh, arī vēlēšana novērošanas process. Uh, un arī uh, pilotu valstu, demokrātisko pilotu valstu uh, jautājumi. Parlamentam tas ir ārkārtīgi svarīgi un arī dalību valstīm. Un uh, šajā aspektā mums ir nepieciešams uzlabot mums pieejamos resursus, jo patreizajā situācijā uh, ja jūs paņemiet eh, pusi cilvēku no komisijas un pusi cilvēka no padomes. Tad es domāju, ka tās aptvērums būs labāks, bet jebkurā gadījumā politiski ir labi iekļaut arī vārdu demokrātija, jo tas it kā to visu paplašina. Runājot par eh, valdi, kādu, kas, atbilst, kādu, kas atbildētu par cilvēktiesībām. Jā, tas būtu gudri, bet mēs nezinām, kurš tas būs. Protams, mēs vēlamies dzimumu līdztiesību. Runājot par eh, pārvaldnieku, tas ir patiesībā Aštons kundzes kompetencē, un eh, jūs teicāt, eh, tas būs dalību valsts diplomāts, jebkurā gadījumā, jebkurā gadījumā šis postenis vēl ir brīvs, un es domāju, ka tiešām tas būs kāds diplomāts, kas to ieņems. Šobrīd ārkārtīgi svarīgi ir runāt par sadarbību starp komisiju un ārējo dienestu. Mums ir vairāki teksti pieejami. Ir dokuments, bet eh, patiesībā būtu stingri jānosaka, kādas ir komisijas pilnvaras naudas pārvaldībā. Šajā aspektā patiesībā nekas nemainīsies starp DEFCO un RELEX, kā tas ir bijis eh, pagātnē. Nekas tur nemainās un būs jāsadarbojas joprojām, jāsadarbojas labā gaisotnē. Bet tas padara aktuālu jautājumu par to dalību Eiropas ārējā dienestā un tās finanšu aktivitātēs. Un eh, šeit tiešām varbūt ir jājautā komisijai. Mūsu sadarbība ir lieliska, bet tas noteikti būs saistīts ar priekšlikumu izskatīšanu, kurus finansēt un līdzīgi. Jau Katrīna Dēja oktobrī nāca klajā ar instrukcijām, un tajās eh, pilnīgi skaidri, tik skaidri, ka es vairs nevaru viņas skaidri atrast, bet jebkurā gadījumā tur runa gāja par to, ka viss notiks kā ierasts, kāda ir saistība starp DEFCO un RELEX un starp RELEX un citiem dienestiem. Uh, Reālajā dzīvē tas nozīmē, ka releks nodrošinās e, politikas koordināciju. Protams, e, lielā mērā tas būs saistīts ar cilvēku personīgajām attiecībām, konsultāciju līmeni. Ā, šeit tas ir. Tā tad e, politiskais, politiskā ziņa bija tāda, ka oktobra beigās, runājot par mūsu politikas iniciatīvu un operāciju ilgtspējību, ikvienā politikā ir jāiekļauj ārējā dimensija gan informācijas apmaiņā, gan arī pasākumu koordinācijā starp uh, ārējās darbības dienestu un citiem dienestiem, un eh, tas notiks tādā pašā gaisotnē, kādā tas līdz šim ir noticis starp defeks un releks. Brīdī, kad mēs saprotam, ja notiek svarīga sanāksme, vai tie būtu FCO vai citi svarīgi dienesti, tad, protams, ka tiks pieaicināti atbildīgie citu dienestu un eh, ģenerāla eh, direktorāta pārstāvi. Piemēram, runājot par vīzām, protams, ka mums ir jāpieaucina atbildīgie dienesti, bet, protams, ka no jūsu puses jūs jau variet uzaicināt tos, kuri zina par konkrēto lietu. Cits jautājums, ko vēlējos pieminēt, ir delegācijas. Tas ir ārkārtīgi svarīgi, jo Eiropas Savienības redzamības jautājums būs ļoti atkarīgs no delegāciju darbības, pie tam eh, arī īslaicīgi. Īslaicīgi lielā mērā delegācijas darbs būs atkarīgs no delegācijas vadītāja, jo komisija tam ir deleģējusi ļoti lielas pilnvaras, un tas principā delegācijas vadītājs pārstāv Eiropas Savienību. Eiropas ārējā drošības un aizsardzības politika arī būs viņu rokās. Runājot par apmācību, kā jau barones Aštona 16. decembrī parlamentā paziņoja, viņa ir sniegusi instruk instrukcijas, lai pilnīgi visi delegāciju vadītāji saņemtu apmācību cilvēktiesību jautājumu risināšanā, un mēs mēģināsim izveidot sistemātiskāku apmācības moduli. Mēs eh, vēlamies izveidot apmācību arī vietējās pārstāvniecībās, un mēs esam izveidojuši ļoti labas ekspertīzes centrus gan Eiropas Savienības, gan arī dalību valsts līmenī, runājot par vietējām pārstāvniecībām. Patiesībā situācija nemaz nav tik ļauna, kā izskatās. Patreizajā situācijā mums ir 137 delegācijas, tātad komisijas un Eiropas Savienības delegācijas, un vietējās pārstāvniecības uh, Uh, vietējās pārstāvniecības cilvēktiesību jautājumiem ir 127. Tātad es runāju par attīstītām valstīm, kurās, uh, tātad pārējās delegācijās, kurās nav šie cilvēktiesību sakaru virsnieki, ja tā varētu teikt, vai vietējās pārstāvniecības, ir tādās valstīs, kurās cilvēktiesību jautājumi ir atrisināti tātad attīstītajās valstīs. Šis te vietējās pārstāvniecības, es uzskatu, ka mums vajadzētu izvērtēt, kas tad ir šie vietējie, vietējās pārstāvniecības, lai nevienmēr būtu šis te saist, sakaru virsnieks, lai viņiem būtu sava veida mentors. Mums ir jāpārskata šī sistēma. Un mana ideja būtu tāda, ka visi šie cilvēki savā veidā apvienojās fórumā, dalās ar paraugu praksi, un starp šiem cilvēkiem ir sava veida sadarbības un informācijas un pieredzes apmaiņas tīkls, kas, protams, viņiem palīdzētu darbā. Vēl ir daudz darāmā, bet delegācijās bieži vien saka, ka resursu trūkuma dēļ delegācijās šiem cilvēkiem ir tik ārkārtīgi daudz darba, ka e, nevienmēr viņi var nodarboties tikai un vienīgi ar cilvēktiesību jautājumiem. Tātad runājot par politikas attīstību. Es uzskatu, ka eksperti, mani kolēģi man palīdzēs. Un runājot par Eiropas Savienības cilvēktiesību jautājumu risināšanu, tā tad Aštons kundze ir uzsvērusi vairākus svarīgākos punktus, tā tad ir tā saucamā straumēšana, lai visās geogrāfiskajos punktos būtu gan cilvēktiesība vietējās pārstāvniecības, gan arī apmācība. Jo, piemēram, ja cilvēki vēlas darboties un to arī dara, bet nav izveidot hierarhiju, tad tas tāpat ir ūdens gandrīz izliet smiltīs. Tā tad eh, es vēlētos, un to teica arī Aštons kundze, lai šī politika tiešām sniegtu nepieciešamo atbalstu. Runājot par pārskatu, es nevaru patreizajā momentā teikt, kā tas notiks. Manuprāt, Aštona vēlas izveidot tādu sistēmu, kura būtu efektīva, un nevis izveidot ļoti īsā laikā biezu un neskaidru dokumentu. Tātad ar patreiz izveidoto struktūru. Jūs jau pazīstiet manus eh, palīgus Rīnu un Bertu un arī Austrijas prezidentūras eh, pārstāvis, kurš ir eksperts cilvēktiesību jautājumos. Tātad mēs eh, mūsu darba grupu apskriedīsimies, protams, sadarbībā ar jums, ar parlamentu, kā rīkoties. Taču noteikti ir jāatcerās, ka mums būs jāidentificē vairāki tematiski punkti, pie kuriem strādāt. Uh, Taču mums ir nepieciešams laiks, pie tam tā nav tāda novilcināšanas taktika. Mums ir nepieciešams konkrēti izvērtēt struktūru, bet struktūras vienmēr ir saistīts ar politiku. Kā mēs veidojam daudzpusējas attiecības, divpusēju attiecību gaismā vai attīstībā? Ir vairāk jautājumu, kas ir jāatrisina. Nākamais kā izvirzīt prioritātes. Bieži vien ir svarīgi un lieli jautājumi, piemēram, par cilvēku tiesību jautājumu. Mēs neesam vēl to atrisinājusi, kur runāt par starptautisko cilvēktiesību tiesu un citiem aspektiem. Tad mums tas viss ir jāsaliek struktūrā. Jebkurā gadījumā ar jūsu ciešu parakstu uh, ar mums pieejamo ekspertīzi, ar manu kolēģu atbalstu un manu enerģiju. Es ceru, ka mums tas izdosies. Vēl viens aspekts, ko vēlējos jums pieminēt, tas ir ārkārtīgi svarīgi. Tas ir vairāk varbūt saistīts ar vēlēšanām, vairāk tomēr ar vēlēšanām, jā. Tā tad ārlietu politikas instrumentu dienests šobrīd tas ir tas saīsinājums ir nedaudz delikāts, tāpēc mēs vēlamies to nomainīt. Tātad, kad mēs būsim jaunajā ēkā, es nedomāju, ka tas notiks līdz vasaras beigām, bet vismaz līdz vasaras beigām mēs zināsim, kur mēs sēdēsim. Šiem cilvēkiem būs kopā ar Aštons kundzi un ar citiem komisijas priekšsēdētāju vietniekiem būs jāizstrādā palīdzības mehānismi. Izveidot eh, pirms krīzes, krīzes un pēc krīzes eh, darbības plānu vēlēšanu uzraudzībā. Un vismaz manā direktorātā mēs pie tā strādāsim. Paldies! Was... Paldies! Paldies par Uh, izsmeļošo, informatīvo un atklāto uzrunu. Un, protams, ka mēs dosim jums laiku nostabilizēties un noorganizēt sadarbību ar citām Eiropas komisijas struktūra vienībām. Un, protams, ka mēs būsim kontaktā. Un divi kolēģi ir lūguši vārdu Hovita kungs un Lohbīleres kundze. Lūdzu, Ričard. Paldies! Kā teica Arno kundze, mums ir ļoti tādā nu, skaļā balsī jārunā par to, ka mums ir panākts progress arī veidojot pārstāvniecības, un es gribētu jūs sveikt. Arno kundze, ar šo jauno amatu jūs atstājat tādu ļoti dinamisku iespaidu un jādomā pratīsiet risināt ļoti sarežģītus un kompleksus jautājumus. Un, protams, ka trīs nedēļas nav pietiekami, lai um, atrisinātu cilvēku tiesību problēmas pasaulē, bet jūs esat jau ļoti labi informēta. Un mēs ļoti priecājāmies par to, ko mums solīja baronese Aštone Es gribētu atgriezties pie punkta par cilvēktiesību stratēģijām dalību valstīm, kas šis jautājums jāskata saistībā ar cilvēktiesību stratēģijas pārskatu par tā uh, komunicēšanu vai par tā um, popularizēšanu. Un ir jāmeklē alternatīvas, jāizmanto uh, ārlietu uh, padomes izdarīties secinājumi, un secinājumiem ir jābūt tādiem skaidri formulētiem rakstveidā, lai ar tiem var visi iepazīties. Un divi jautājumi, kur es jums pilnībā varbūt nepiekrītu. Viens no tiem ir par šo padomi vai valdi ir ļoti būtiski, lai šī padome būtu reprezentabla, lai tā tiešām atbilstu uh, savu tātad pienākumu darba aprakstam un jādomā, ka mums noderēs arī apmācība, bet nedrīkst aizmirst, ka tas nav tikai tāds tehnisks jautājums. Un runājot par kontaktpunktiem, par tiem daudz runāja arī Arno kundze, bet viens jautājums diskusijā neparādījās. Um, ārējā dienas darbības dienesta. Uh, programmu, darba programmu izstrādāja augsta līmeņa speciālisti un vai nepastāv draudi, ka ļoti paplašinot iesaistīto skaitu, e, šī darba programma varētu tā kā mazliet izšķīst un e, tikt vājināta. Runājot par jautājumiem, kas saistās ar skaitļiem, par kuriem runāja Nikols kungs. Protams, ka tagad joprojām ir finanšu krīze, nu, grūti kaut ko uh, noslēdzošu vai tādu optimistisku pateikt, bet, bet jautājums ir, par to, Tātad Nikolas kungs teica, ka mūsu aktivitātes, Eiropas Savienības līmeņa aktivitātes cilvēku tiesību jomā ir vājinājušās pēdējo gadu laikā. Neesmu pārliecināts, vai tā tiešām ir, bet ir nepieciešams piesaistīt papildus resursus struktūrām, kas darbojas Briselē un Ženēvā. Mums ir jābūt, vismaz jāspēj saglabāt pašreizējā kapacitāte esošajā līmenī. Un runājot par pastāvīgo kohom uh, vadību, tad šeit mēs varētu iesaistīt arī dalību valstu valdības Varbūt mums, mēs varētu tās iesaistīt vai parlamentārieši dalībvalstīs, lai gūtu lielāku atbalstu šai idejai, kohom pastāvīgai pārstāvniecībai Briselē. Un es arī dotu priekšroku, ja kohom darbotos Briselē, bet pirms tam mums ir vajadzīgas tādas uh, rūpkārtīgas debates. Un vēl runājot par. Jums ir pilnīga taisnība runājot par šo uh, straumēšanu. Jums ir taisnība. Meetings, papers, so... Nu, tad šis mainstreamings, tam jānotiek saskaņā ar noteiktiem principiem un jāņem vērā uh, tāds uh, lietišķs kompetenci sadalījums. Es pilnībā piekrītu lielākajai daļai no tā, ko jūs teicāt. Un jūs runājāt par uh, darba metode, ka tā paliks tāda pati tieši saistībā ar attīstības palīdzību. Bet kopumā cilvēktiesību jautājumiem vajadzētu vairāk ietekmēt to, kas notiek tirzniecībā un attīstības palīdzības jomā un par šiem jautājumiem mums būs jārunā, jo būtībā šobrīd vēl tādu efektīvu mehānismu, kā šo ietekmi nodrošināt, mums nav. Nevalstiskās organizācijas arī uh, iegūs noteiktu lomu šajā procesā. Paldies! Lohbīleres kundze, lūdzu, Barbara. Paldies, priekšstādājs kundze. Runāšu vāciski. Ričards Hovards jau daudz uh, ko teica, es uh, izcelšu atsevišķas lietas. Un sākumā jums uh, ar nokundas sirsnīgas veids ar iecelšanu jaunajā amatā. Esmu ļoti iepriecināta arī mēs, zaļie, mūsu uh, iekšējās cilvēktiesību uzklausīšanās uh, esam redzējuši, jūs esat ļoti kompetenti un dinamiska. Uh, diskusijās ar uh, Lady Ashtonu plenārsēdē tas nozīmīgākais bija šis eh, darba turpināšanas jautājums. Un pārtraukt to, tas tā būtu atkāpšanās. Un visu, eh, jā, apvieno visi pūliņi. Tagad mēs redzam to trešo punktu, eh, kas ir rezolūcijā. Tas ir tas, ka mēs gribam augstu ranga Eiropas Savienības personību, kādu īpašu pārstāvu cilvēktiesībām. Un tā ir prasība, kuru mēs no parlamenta puses, no vismaz mūsu gruba, uzturam. Vairāk kārt ir um, teikts, ka tas ir tāds kapacitātes jautājums, jā, visdrīzāk visos līmeņos. Bet uh, pagājušā drosēdē Beļģijas uh, prezidentūras pārstāvjiem jautāju, kā uh, Ungārijas prezidentūra turpinās darbu. Viņš teica, jā, nu, nākotnē to arī EADD e uh, darīs. Nu, tagad ir pārējais laiks. Bet mēs redzam, ka šeit ir tāda kapacitātes problēma, un es gribu šo piemēru minēt, tāpēc, ka tas tāds, nu, ļoti redzams. Uh, jo arī tādā augstā pārstāvniecībā mums ir kapacitātes problēmas. Es domāju, ka tie nav politiski jautājumi. Ja uh, nav Eštānas kundzes paziņojums par Tunisiju, tad tas ir jākritizē. Tā, protams, var būt kapacitātes problēma. Par delegācijām. Arī šeit ir situācija tāda, ka runājot par uh, cilvēktiesību aizstāvju uh, sadarbība dažas delegācijas ir mazas, bet tagad runājot par to, ka uh, uh, 120 delegācijas ir ar šādu kompetenci un arī Eiropas Savienībā daudzpusējās institūcijās situācija ir tāda, ka vajadzētu detalizēt skatīties, lai mums nav jārunā nu par tām visām mazākajām, bet no nu lielākā daļa no šīm delegācijām ir šāds satiecis punkts. Uh, kas simtprocentīgi var strādāt ar cilvēktiesību jautājumiem. Un dažreiz, ja cilvēkiem nav tāds noteikts, noteikts rangs, tad tas jau nenozīmē, ka viņi nebūtu kompetenti. Šeit es redzu tādas divas lielas problēmas, jeb deficīts. Un tad es domāju, ka šis EAD Mm, ir novad pie tā, ka no Eiropas Savienības gaida vēl vairāk nekā līdz šim. Nav pārāk daudz laika un visu laiku saņemot uh, skaidrojumu, ka viss ir tādā pārejas laikā un uh, vēl ir nepieciešams vairāk laika, tad, nu, tas iespējas nav pārāk labs arī sadarbībā ar uh, uh, parlamentu. Ir godīgi jāsaka un jāsaka, ir tāda dubultie standarta, jo mēs redzam, ka ir. Uh, rezolūcijas, kurās mēs rezo eh, kritizējam eh, cilvēktiesību pārkāpums dažās uh, valstīs, uh, kā steidzamos jautājumus, un cita kārt nemaz neievairākums to negrib. Un to nevar jau vienkārši tikai EADD uh, kā vainu redzēt. Paldies! Pēdējais jautājums, protams, ir ļoti būtisks, kā mums attiekties pret atšķirīgām valstīm. Tagad došu vārdu atkal Deivam Nikolsam un tad ar nokundzei, ja būs nepieciešams. Mums ir vēl divi jautājumi darba kārtībā. Es runāšu ļoti ātri, ļoti īsi. Daži punkti, kas tika minēti vai jautājumi. Es negribu pārāk ilgi kavēties pie problēmām 2010. gadā. Mums ir jābūt vienotai izpratnei par to, kā mums attīstīt jauno struktūru. Un, protams, ka nekādas kontinuitātes īpašas nebija. Mums vienkārši ir jāskatās uz secinājumiem, uz paziņojumiem, uz to, kas tika pausts uh, vizītēs dažādās valstīs. Šeit tiešām bija lielas atšķirības viedokļos. Un jāraugās arī, kāda tad bija paziņojuma kvalitāte, kādi formulējumi tika izmantoti, tie neatbilst vairāk jaunākajām cilvēktiesību normām starptautiskajā līmenī, un ģeopolitiskie apsvērumi neatspoguļo visu problēmas nopietnību mēs neesam tikuši iesaistīti ļoti daudzu attiecīgās tematikas paziņojumu izstrādē. Un to, ko Barbara tagad teica par Tunisiju, tas ir viens no daudziem gadījumiem, kur nav runa par to, ka trūkst kapacitāti. Šeit vienkārši pietrūkst politiskās gribas. Institūcijas nevēlas, tieši dalībvalsts institūcijas nevēlas šeit smērēt rokas vai iesaistīties un prezidentūrai ir bija uzdevums uh, aktivizēt uh, tad, šo darbu, bet šobrīd mūsu struktūrai tādu iespēju vēl nu, nav, vai tās nav konkretizētas. Runājot par kohom, kas darbotos Briselē, šeit ir mazliet pārpratums Tas nenozīmē, ka mēs līdz ar to likvidēsim dalību valstu galvaspilsētās esošās kohom pārstāvniecības. Bra Briselē esošā struktūra būtu papildus kapacitāte, papildus partneris vai dalībnieks sadarbībā ar dalību valstu pārstāvniecībām. Un tas nozīmē, ka Eiropas Savienības ārējās politikas um, visas jomas tiktu uzraudzītas. Um, tādā, nu, koordinētā veidā delegācijām, dalībās delegācijām, protams, daudzos gadījumos pietrūkst resursu cilvēktiesību jautājumu risināšanai. Un nav arī bieži skaidrības, kurš par ko ir atbildīgs. Un tagad daudzos gadījumos dalībvalstu vēstniecības nu, atgaiņājas no mums, sakot, mums ir delegācija, vērsieties pie tās. Bet līdz ar to, nu, sašaurinot sadarbību vai atsakoties no tās, mēs vājinām sevi. Uh, Un mums ir jāiesaista pārstāvniecības un vēstniecības daudz aktīvāk. Tām mums tām ir jādalās arī savā, ar savu ekspertu uh, zināšanām. Paldies, Deiv! Veronika, lūdzu, vai jūs arī kaut ko teiksiet? Es, uh, jā, Davidam Nikolsam ir taisnība, kad viņš saka, ka ka tagad ir vajadzīga jauna valoda, uh, runājot par cilvēktiesībām un domājot par trim Eiropas Savienības sponsorētām rezolūcijām, cit starpā ar Kanādu un Ziemeļkoreju, tad es pilnībā piekrītu, ka uh, ir jādomā par to, kādu valodu izvēlēties un kā prezentēt savas idejas. Runāt par Tunisiju, tad informācija no Katrīnas Eštonas spīkeres šorīt bija šāda cilvēku tiesību jautājums un divpusējo divpusējo, divpusējās sadarbības jautājumi ir jāskata vienotā kontekstā. Un to Aštona uzsvēra arī ļoti skaidri, tiekoties ar presi. Runājot par Kohom, Briselē un vēstniecībām, mums ir atkal un atkal jāatgādina dalībvalstīm par to atbildību. Uh, Ja, jo Eiropas kā teica uh, Deivids, nu nedrīkst pieļaut, ka uh, atbildība tiek vienkārši nogrūsta uh, kādam citam, jo vienkārši attiecīgai iestādēji negribas iesaistīties vai nav kapacitātes. Ir jāno, jāizveido tādas attiecības, kas balstās uz uzticēšanos, ir jābūt labai komunikācijai un mums ir jāparāda vai jāpārliecina dalībvalsts, ka tās nevar darboties izolēti savā ārpolitikā un jāparāda arī kādas jaunas iespējas sadarbībā un arī diplomātijā pavēr uh, ārējās darbības dienests. Par to, ko sacīja Lohbīlers kundze. Jautājums par augsta līmeņa speciālistu piesaisti padomēji. Šeit viedokļi atšķirs. Mēs ceram, ka februāra beigās mums būs lielāka skaidrība, vairāks jo iepriekšējo Eiropas Savienības augsto pārstāvu darbības pilnvaras beigsies. Šobrīd tendence ir tāda, ka cilvēku tiesību komiteja varētu izvēlēties vai noteikt pie noteiktu konkrētu kandidātu, par ko es šobrīd neko tuvāk nevaru teikt, bet es uh, ar interesi uzklausīju, uzklausīju jūsu viedokli. Paldies! Paldies, un mēs diskusijas turpināsim. Un tagad Džiba kungs pārņems vadību, jo man Eh, patiesībā es eh, pēdējās astoņas naktis esmu gulējusi dažādās valstīs, Malaizijā, Somijā, Briselē. Es eh, mirstu nostais miega bada un man ir milzīgi džetlēks. Tā tad lūdzu. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Tā tad. Priekšsēdētājs kundze, paldies. Tā tad es uh, gribētu jums. Uh, turpināt uh, sākto darbu. Runa ir par grozījumiem padoms regulā, ar ko izveido Eiropas aģentūra operatīvās sadarbības vadībai pie Eiropas Savienības dalību valstu ārējām robežām Frontex. Atzinumu sagatavo AFET un to prezentēs Libe komitejā, kur tos diskutēs. 25. un 26. janvārī. Tādēļ gan AFET, gan arī DRO komitejām jāsagatavojas šīm diskusijām par šo atzinumu. Gribu pateikties Lohbīlers kundzei par paveikto darbu. atzinums mūsu apakškomitejā tika iesniegts 14. oktobrī. Diskusijas bija ļoti interesantas, daudzas nevalstiskās organizācijas iesaistījās. Ir izstrādāti deviņi kompromisi, 44 grozījumi ir ievēroti, atbalstīti. Tie bija iesniegti. Un es domāju, ka praktiski nu, visi grozījumi ir uh, ietverti, ir ievēroti. Ēnu referenci. Šeit bija tautas partijas, sociāldemokrāta Alde un Gopa pārstāvi. Es domāju, ka arī ēnu referenti uzstāsies, bet sākumā Lohpīlērs kundze lūdzu. Mr. Chair, Paldies, priekšsēdētājs kundze, un es vēlētos sākt ar to, ka es vēlētos pateikties DRO un eh, parlamenta juridiskiem dienestam par to, ka Viņi mums palīdzēja sagatavot šo atzinumu. Viņa palīdzība bija ļoti vietā un ļoti profesionāla. Protams, ka es nevaru izskatīt pilnīgi visas grozējumus, vēlētos tikai vispārīgi pateikt, ka mūsu cilvēktiesību apakškomitejas darbības nolūks ir padarīt Frontex darbības gaitā, apzināties viņus cilvēku tiesību normas un principus. Patiesībā šis atzinums ir veicināt Frontex efektīvāku darbību cilvēktiesību standartu nodrošināšanā. Šā iemesla dēļ mēs esam iekļāvuši arī neatkarīgo ekspertu novērtējumu. Mēs vēlamies, lai Frontex darbība atskaišu ziņā būtu pārskatāmāka parlamentam arī rakstiskā formā un regulāri, lai būtu pilnīgi skaidra vārdu izvēle tekstā, lai tas nebūtu pārāk vispārīgas dabas, un pamudināt Frontex izmantot viņiem pieejamās zināšanas un pieredze darbībā starptautiskajās institūcijās, kā piemēram eh, starptautisko tiesību aģentūrās, viņu darbā. Un, protams, mēs vēlamies sniegt viņiem arī apmācību cilvēktiesību jautājumos. Tas bija par saturu, tagad par procedūru. Šī ir otrā reize, kad mēs komisijā, apakškomisijā izskatām šo jautājumu, Un pēdējā pirms Ziemassvētku nedēļā Strasbūrā mums bija divpusējas tikšanās gan ar ēnu referentiem, gan ar citiem parlamentu deputātiem. Un patiesībā pat līdz šim rītam man bija rad radusies pārliecība, ka mums izdosies vienoties par šiem deviņiem kompromisu grozījumiem. Taču man šobrīd pat šīs komitejas darbības laikā šobrīd ir skaidrs, ka septītais kompromisa grozējums netiks pieņemts, jo ir vairākas parlamentārās grupas, kuras ir sniegušas atšķirīgu viedokli. Esmu saņēmusi atpakaļ saiknīti arī Lībes komitejas ēnu referenta grozījumu, kurā runa iet par manis izteiktajiem priekšlikumiem. Uh, Iespējams, ka par dažiem no tiem mums izdosies vienoties, jo saraksts ir pietiekami garš, bet vismaz pagaidām runājot par saturu pēc būtības, varētu būt bū grūtības, bet iespējams, ka es no jums dzirdēšu tiešā tekstā, ko jūs vēlējāties. Kā jau es teicu, mēs esam vienojušies par vairākiem kompromisa grozījumiem un ceru, ka tā tas arī paliks. Ir arī divi mutiski grozējumi, kuros es parlamenta deputātus mudināšu pieņemt, balsot par kompromisu grozījumiem, tad redzēsim, vai viņi to darīs vai nē. Un divi vispārīgas dabas piebildumi. EPP grupas referenta, referents Kumucakas kungs iesniedz grozījumus, kuri patiesībā nebija saistīti tik daudz ar cilvēktiesībām kā ar citiem. Vesela virkne grozījumu runāja par Frontex attiecībām ar dalību valstu valdībām, bet tā kā nav neviena cita komiteja, kura nodarbojas ar Frontex lietām, tad es principā pateicu, ok, varam to iekļaut mūsu atzinumu projektā un tad nosūtīt to Lībe un skatīties, ko saka viņi. Uh, Un otrkārt, izstrādājot grozījumus, kompromisu grozījumus, man radās iespējas, ka tie tiks atbalstīti. Bet eh, dokumentā kā tādā mēs neizmantojām vispār vārdu nelegāls. Mēs runājām vārdu neregulārs. Un pat eh, Frontex vadītājs, kad mēs Varšavā ar viņu tikāmies, Kā jau vairāki parlamenta deputāti atcerās, tātad Frontex vadītājs pats teica, ka neregulāri vai Tātad mēs šajā grozījumā pieminējām šo, nele, lai, lai nebūtu jārunā par nelegāliem, mēs runājām par nelikumīgiem. Tātad par šo atzinumu šo ceturtdien tiks balsots AFET komitejā. Paldies! Paldies! Un es gribētu jautāt, vai kāds vēlas uzstāties par šo jautājumu, par šiem priekšlikumiem un grozījumiem. Αμέσως στην κυρία Λοχμπιλέ για την ε, συνεργασία που πράγματι είχαμε, αναλυτική συνεργασία για μια σειρά. Es gribētu pateikties visiem kolēģiem par sadarbību daudzos punktos, kas skan, skar šo tekstu. Un es gribētu teikt, ka šis dokuments mainīs Frontex darbību, un tas ir ļoti nozīmīgi gan likumdošanas, gan arī operatīvā izpratnē. Pamatojumā paskaidrojumā jūs lasat, ka vairāk elementi ir ietverti. Uh, ir jāstiprina uh, Frontex darbība, tā jābūt efektīvākai, bet paralēli ir jāuzlabo cilvēku tiesību ievērošana un teksta pieņemšana. Tā būs uh, nepastarpināts tiešas sekas kopējam darbam saskaroties ar tik kompleksām problēmām, kāda ir kom, mm, ir migrācija un nelegālā migrācija Eiropā. Pavisam īsi viens elements. Man liekas, ka nav nepieciešama pat laban. Vēlreiz pieminēt to, cik ļoti nozīmīgs ir uh, fakts, ka Frontex jābūt uh, efektīvai. Pārstāv valsti, kas ir pie Eiropas robežām un saskars ar būtiskām problēmām. saistībā ar ļoti tādu plašu nelegālo migrantu plūstu. Priekšsēdētājs jau zina, kādu valsti es pārstāvu, un, protams, ka esmu ļoti vērīgs attiecībā uz šiem jautājumiem. Iniciatīvas, kādas šeit ir teikts, 90% no mm, nelegālajiem migrantiem – Mēs varam runāt par dažādiem terminiem, bet šie cilvēki nonāk Eiropas teritorijā un lielākā daļa no viņiem caur manu valsti. Un ja visiem būtu tāda labāka griba, tad es domāju, ka priekšlikumā jāatspaļo šī realitāte, un par to ir jārunā. Nu, katrā gadījumā grozījuma mērķis, kurus es iesniedzu kā ēnu referents, tautas partijas vārdā ir uz to vērsta. Un, protams, ka es zinu, ka jā, ievēro cilvēktiesības, bet es domāju, ka ir jāuzsver arī Frontex darbības nozīmīgums. Par Lohbīlers kundas grozījumiem un priekšlikumiem gribu pateikties. Viņi daudz ir izpratus mūsu pozīciju. Paldies par jūsu sadarbību, bet, nu, katrā gadījumā es gribu teikt, ka esmu ļoti atklāts izskatīt priekšlikums, kāds jūs formulējām, un gribu īpaši uzsvērt divus elementus, kas ir nozīmīgi. Nepiekrītu dažiem jūsu priekšlikumiem, gluži vienkārši tāpēc, ka, ja daži no tiem uh, būs pieņemti, tad uh, situācija un Frontex darbs varētu tikt apgrūtināti. Un nedodot uh, Frontex iespēju um, atbilstoši realitātei darboties. Jāievēro realitāte. Mēs redzēsim, kāds būs komisijas teksts. Un uh, noteikti, ka man arī būs iespēja, ja būs nu, tāds ļoti liels atšķirības, tad izteikt citas priekšnikums, bet mēs uh, sadarbosimies nākošu ceturtdienu ar AFET. Un uh, noteikti atradīsim kopēju viedokli. Paldies visiem kolēģiem. Paldies. Varzo, e, panu poslovī. E, Paldies. Vai vēl kāds vēlas uzstāties? Par šiem grozījumiem vai par mutiskajiem grozījumiem? Nē, neviens. Lohpīlers kundze. You know, uh, from the shadows from Runājot par ēnu referentiem no sociālistu goja vai liberāļu grupas, patiesībā ir ārkārtīgi grūti kaut ko apkopot, kaut ko sasummēt, jo tas, ko es dzirdēju šodien, es jau nevaru runāt par citu pozīcijām, no viņu pozīcijām. Es patiešām ceru, ka rīt vai vēlākais parīt mums būs jau skaidrāka aina par to, kas notiek un cik lielā veidā, cik lielā mērā mums izdosies panākt atbalstu dažādiem kompromisu grozījumiem. Protams, ka mani centieni nav nekādā ziņā apgrūtināt Frontex darbību un uzlikt lielāku nastu uz viņu preci, pleciem. Un tomēr visos kompromisos ir arī kaut kādi citi, citi grāvi, tātad, piemēram, runājot par cilvēku tiesībām. Uh, tad jau mēs varam runāt skaistos vārdos, bet tas Frontexam nedos nepieciešamos instrumentus. Un, protams, šādā ziņā man ir jāatcelt savus paraksts, jo es tiešām ceru, ka mēs būsim pietiekami stipri, lai kaut ko pateikt Frontex. Dziękuję bardzo pani poseł. Ja też sądzę, że zna... Paldies. Es arī domāju, ka mēs uh, radīsim risinājumu. Un uh, vēl kāds, kas vēlas izteikties? ēnu referents. <clears throat> Jā, es arī ceru, priekšsēdētājkungs, un ceru, ka mēs atradīsim tādu apmierinošu risinājumu. No manas puses es esmu pārliecināts, ka nu, nevajadzētu nonākt līdz situācijai, kad uh, Lohpīlērs kundze atsākt savu parakstam šī teksta. Es gribētu, lai Lohpīlērs kundze turpina savu iesākto darbu. Un vēlreiz vēlos pasvīdrot to, ka Ja ir iebildes, un ja es paužu uh, raizes, tad tas ir par ļoti nelielu uh, grozījumu skaitu un uh, Lohpīlērs kundzes uh, izteikumiem. Un es jau arī uh, skaidroju, kādēļ esmu pret dažiem no tiem punktiem. Mēs uh, punktu pa punktam informēsim Lohpīlērs kundzi, un es sapratu, ka viņi vēl sadarboties ar visām politiskajām grupēm, tā bija viņas vēlme, un arī mēs esam gatavi turpināt diskusijas, lai sasniegtu pēc iespējas labāku rezultātu. Paldies! Paldies! Un pēc šīs deklarācijas Lohpīlērs kundze mēģinās rast risinājumu, bet arī Hovitkungs vēlas ko teikt. Es vēlētos atvainoties eh, Lokbīlas kundzei un vēlētos pateikt, ka es atvainojos, ka tiešām mēs eh, tik vēl iesniedzām ēnu referentu teikto. Nu, jā. Dziękuję bardzo. Wydaje mi się, że na... Paldies. Tātad sastais starp kārtības punkts ir izskatīts, ir vēl viens punkts, septītais, un ir tikai 10-15 minūtes mums rīcībā. Septītais darba kārtības punkts, afet delegācijas pārstāvi ziņojums. Bija delegāti, kas eh, afet delegācijā piedalījās ANO ģenerālās asamblējas sanāksmē. Tā bija delegācija, kuras sastāvā bija desmit cilvēki. Arī Lohpīlers kundze piedalījās šajā braucienā. Bija daudz tikšanās. Laištfrīd kungs arī bija šīs delegācijas sastāvā. Tik runāts par situāciju Afrikā, ir tīpaši Dienvidsudānā. Mēs runājam par ANO drošības padomu. Domāju, ka Sudāns jautājums bija tas būtiskākais diskusijās Sudānā notiek referendums, mēs gaidām rezultātus. Cilvēktiesību augstā pārstāvja biroja pārstāvi arī ir šeit sēdē, un tādēļ, ja viņi vēlas, tad viņi var arī īsi komentēt šo ceļojumu. Paldies! Dobrze, mam tutaj propozycję korekty, aby najpierw... Jā, šeit ir priekšlikums. Laištrīd kungam sākt diskusijas. Viņš varētu īsi uzstāties, lūdzu. Thank, thank you very much, Mr. President. I'm, I'm very... Paldies. Ļoti žēl, ka ir tikai desmit minūtes laika, jo vispār es biju cerējis runāt pusstundu, bet mēģināšu tomēr iekļauties laikā. Delegācija bija ļoti labi sagatavojusies, ļoti ieinteresēta. Mums, mēs piedalījāmies augsta līmeņa tikšanās un šķiet, ka Lisabonas līguma nestās izmaiņas. Uh, mums tām ir jāpateicas par to, ka mēs varam tikties ar ļoti augsta līmeņa speciālistiem. Un runājot par Sudānu, jā, tas bija viens no jautājumiem, kas tika apspriests visvairāk. Mēs tikāmies ar partneriem, un ne visi no viņiem bija pārliecināti par referenduma sekmīgu norisi. Bija šaubas, vai īsā laikā referendumu ir iespējams sagatavot, un mm, šaubas pauda ne tikai ANO, bet arī citi mūsu partneri. Un cits jautājums bija cilvēktiesības kopumā saistībā ar finansējumu. Ekonomiskās krīzes apstākļos apvienotajām nācijām ir jārēķinās ar ierobežotiem līdzekļiem, uh, ko var izmantot pret cilvēktiesību pārkāpumiem jo liels līdzekļu apjoms ir brīvprātīgi ziedojumi. Ļoti tāds īpašs jautājums bija mūsu komitejai, bija par darba organizāciju, sadarbības organizāciju starp Ņujorku un Ženēvu. Mēs runājām par to, vai būtu labi vai būtu labi uh, tādu nu, galveno struktūru paturēt Ņujorkā un pārējo tādu varbūt mazākas nozīmes darbu veikt Ženēvā. Tad runājām arī par cilvēku tiesību padomes sadarbību tieši ar tādām valstīm, kurām nav sevišķi laba slava cilvēktiesību ievērošanā, vai, vai šeit pastāv tāda, tādas bloķēšanas tendences, vai darbs tiek kavēts tieši no šādu valstu puses. Cits interesants jautājums saistās ar Eiropas Savienību pēc Lisabonas līguma pieņemšanas, proti Eiropas Savienība vēlas uh, gūt lielāku iespaidu vai kļūt par tādu nozīmīgāku spēlētāju startautiskajā arēnā, un jautājums ir, uh, kurš pārstāv Eiropas Savienību, kura balss tad runās Eiropas Savienības vārdā, un uh, dīvainā kārtā vai pārsteidzošā kārtā bija redzams, ka uh, valstis, kas ir ļoti lielā mērā iesaistītas ārējās tirniecības attiecībās ar Eiropas Savienību, balsoja, tad neatbalstīja Eiropas Savienības vēlmi. Un mēs norādījām, ka tas nesaskan ar to, kā mēs saprotam draudzīgas un labas attiecības. Protams, ka bija daudz vēl citu svarīgu, interesantu jautājumu, bet kopumā sanāksme bija interesanta, ļoti labi organizēta, un mums bija arī vajadzīgs laba, jābūt labā fiziskā formā, lai varētu laikā paspēt un atrast attiecīgo tikšanās tad norises vietu. Un mēs tā teikt straujā solī pārvietojāmies no vienas vietas uz otru bez atpūtas. Paldies! Paldies par jūsu paziņojumu. Diemžēl mums nav pusstundas laika, lai uzklausītu, varbūt Lohbīleres kundze vēlas ko papildināt. Yeah, Paldies! Nekā daudz man nav ko piebilst Leichtfrīda kungam. Mēs vienā tikšanās reizē tikāmies ar Čīles valdības vadītāju uh, Mišelu Bačelē un šobrīd uh, viņai ir nepieciešams ļoti aktīvi darboties un strādāt, pārvarot arī krīzes sekas. Runājām arī par sieviešu iesaistīšanu bruņotos konfliktos. Uh, apspriedām arī ekstrēmas sieviešu nabadzības jautājums un uh, problēma, kas saistās ar nāves gadījumiem dzemdībās. Un bija vēl virkne citu svarīgu jautājumu. Paldies! Adisonas kundze, lūdzu, vai jūs vēlties ko teikt? Uh, Paldies, priekšstādātāji kungs! Tā kā mums ir palikušas burtiski pāris minūtes, tad runāšu ļoti lakoniski. Es vēlējos mazliet iepazīstināt jūs ar šīs tikšanās rezultātiem. Tātad tā bija 56. apvienotās, apvienoto nāciju ģenerālā asambleja, un viņi pieņēma 65 rezolūcijas kas bija saistīta ar cilvēktiesību jautājumiem. Un es nerunāšu par 165 cilvēktiesību jautājumu tematikām, un es nezinu, vai kāds pat tik vēl vakarā ir ieinteresēts tajā. Vēlējos uzsvērt varbūt pāris. Lielākā daļa šīm rezolūcija tika pieņemta ar lielu balsu vairākumu, bet tās, kuras mēdījos izpelnījās vislielāko uzmanību, bija tās, kurām nebija tik liela vienotība, un varbūt tām, par tām arī parunāšu. Uh, Runājot par valstīm, kuras tika izskatītas ģenerālajā asamblējā, tā bija Mjanma, Ziemeļkoreja, Irāna un Tuvie Austrumi. Ja atceros, tad bija par Turciju 11 rezolūcijas un tādā stilā. Tā tad jaunumu un satriecošu jaunumu nebija. Runājot par rezolūciju tematiku, tad eh, parasti Eiropas Savienība runā par uh, par eh, nāves sodiem, un tomēr bija ārkārtīgi liels pretruns par seksuālās orientācijas sodīšanu, un šobrīd izskatās, ka tas ir viskarstākais jautājums ģenerālajā asamblējā. Jo Eiropas Savienības nolūks bija rezolūcijā iekļaut cilvēku ar citu seksuālu orientāciju jautājumu un iekļaut šo cilvēku grupu kā riska grupu. Šis jautājums tika nol, norā, noraidīts, bet Amerikas Savienotās valstis iesaistījās un gala beigās lielākā daļa valstu pieņēma rezolūciju ar tekstu, kas mums bija pieņemams. Runājot par nāves sodu, šobrīd ir daudz lielāks atbalsts nāves sodu atcelšanai visā pasaulē nekā agrāk, līdz ar to to var uzskatīt par milzu soli uz priekšu. Uh, Bija arī citas pretrunīgas rezolūcijas par diskrimināciju rases un reliģijas dēļ, un tomēr ģenerāla, as ģenerāla asamblē, protams, nosodīja šādu rīcību. Varbūt divi citi aspekti. Ir izstrādāti jauni noteikumi sieviešu cietumnieču pārvaldībā, uh, Un neaizmirsīsim, ka arī Eiropas Savienībā šie noteikumi ir jāizskata, jo Eiropas Savienība šobrīd nāk klajā ar vairākām iniciatīvām. Piemēram, tiek runāts par um, ieslodzījumu vietu zaļo grāmatu un arī par direktīvu. 12. gads būs iedzimto gads, un mēs par to arī runāsim tālāk, bet tātad es teicu, ka es runāšu ārkārtīgi īsi, tāpēc runāšu tiešām īsi. Paldies! Paldies! Par šo ļoti īso stāstījumu. Par eh, šo lielo rezolūciju skaitu. Chciałem powiedzieć, że w najbliższych tygodniach zostanie ustalona również. Lielas paldies! Es gribētu teikt, ka nākošo nedēļu laikā tiks noteikts delegācijas sa sastāvs uz uh, Ženēvu. Tagad uh, šis jautājums ir noslēgts. Nākošais darba kārtības uh, punkts - citi jautājumi. Veržjā kungs vēlas par šo jautājumu runāt, lūdzu. Jā, sēdes sākumā es lūdzu un priekšsēdētāji man tā īsti nesaprata. Un mums arī ļoti pilna darba kārtība. Es gribēju, lai mēs pievērstos Tunisijas situācijai. Es atkārtoju šo tematu, atvainojos, bet uh, tur patiesi ir nopietnas lietas nedēļas no, galē notikušas nopietnas. Uh, lietas. Mēs nezinām 20, 30, 50 bojā gājušo. Iespējams, ka šis skaits palielināsies stundu, nu, pa stundai jaunu informāciju iegūstam no Tunisijas. Un domāju, ka apakškomiteja kā tāda, tā jāpievēršas ar šiem jautājumam. Jā, mēs cīnāmies, un Barbara atsaucās arī uz tā, un Šāks kundze arī par šo jautājumu strādā. Uh, Mēs cīnīsimies, lai vispēcot būtu uh, plenārsēdē diskusijas uh, parlamentā par šo tēmu. Tas būtu kas ļoti labs, bet tas uh, nenovērš to, ka mēs pievērstos šim jautājumam apakškomitejā. Mums vajadzētu padomāt. Un pat uh, es uh, biju sodīta un nevarēju doties uz Tunisija uzdrošinā jūs teikt uh, to, ko citi nesaka, ka uh, Eiropas Savienībā ir atšķirības attieksmē, bet uh, parlamentu vairākums to neatbalstīja. Un uh, man neiekļāva, uh, ne, nejautāja, lai es tik iekļaut šajā delegācijā. Es neatgriezīšos šī punkta. Man nav nepieciešams doties uz Tunisiju, lai zinātu, kas tur notiek. Un es domāju, ka mums jāpievērš šim jautājumam savādāk un jāpievēršas tam. Un viss beidzot, pēdējā lieta, ko es gribēju teikt, ar nokundas tikko teica, ka Aštāns kundzes eh, preses sekretārs ir bijis ļoti skaidrs. Un es jums teikšu, kas tika teikts tā aicināja uh, Tunisijas varas iestādes atturēties no varas pielietošanas brīdī, kad ir starp 30 un 50 bojāgājušiem, ka viņi ir uh, satraukti par vardarbību, pat nenosodīja bojāgājušo skaitu. Bojāgājušies, kas uh, uh, Tunisijā ir bijuši. Tas nav iespējams, bet šie vārdi nav skaidri, nepietiekami un, nu, godīgi sakot, skandalozi. Tie nav cilvēktiesību aizstāvi. Viņi jau 23 gadus cieš. Tie ir pilsoņi, kas ir devušies ielā un kurus nogulēm. Kur uh, ķermeņi ir uh, visā valstī, kas tiek nogalināti uz ielām. Es domāju, ka nepietiek tikai par to runāt, kad ir no, uh, smagi notikumi, tā kā tas, kas ir Tunisijā. Mūsu atbildība, visa mūsu atbildība ir palīdzēt. Mums ir nepieciešama ticamība Eiropas eh, Savienībā un parlamentā, pievēršoties šiem cilvēktiesību jautājumiem. Es domāju, ka mēs nevaram šos notikumus vienkārši eh, ļautiem notikt, nereģējot. Uh, parlamentā plenārsēdē jārēģē, bet arī šeit apakškomitejā, kas ir atbildīga par šiem jautājumiem. Un es gribētu, lai mēs pievērstos šai deklarācijai un lai atgrieztos pie komisijas uh, presesekretāra teiktā, jo man liekas, tas ir absolūti nepieciešams. Un uh, tas, kas ir teikts, absolūti nepietiekams. Paldies! Paldies! Es domāju, ka tas, ko jūs teicāt, ir pareizi plenārsēdes laikā nākošais nedēļa šis jautājums par to vajadzētu runāt. Un mūsu apakškomitejā būs arī atsevišķa sēde par to. Ar šiem jautājumiem nodarbosimies. Un arī paplašinātais birojs ar to nodarbosies. Es domāju, ka Ziemassvētku laiks un pārtraukuma laiks, kad parlaments bija brīvlaika, ir bijis ļoti dramatisks attiecībā uz cilvēktiesību uh, situāciju Eiropā un pasaulē. Mēs esam par to jau runājuši pirmā punktā. piemēram, runa ir par Hodorkovska, Lebedeva procesu, vēlēšanas Baltkrievijā. Runa ir par daudz opozīcijas pārstāvju arestēšanu Baltkrievijā, runa ir par Tunisiju. Un tie visi ir jautājumi, kas ir bijuši ļoti dramatiski un notikuši Ziemassvētku laikā. Mm, nezinu, vai šeit ir kāda sakarība. Eiropas institūcijas um, nevarēja reaģēt uh, šajā laikā, parlaments nereaģēja. uz to, kas notika Baltkrievijā. Nākošu trešdienu Eironas delegācija tieks un diskutēs par uh, Baltkrieviju. Un arī AFET komiteja nodarbosies ar šo jautājumu, un tas ir labs brīdis, lai uh, par to runātu. Un es domāju, ka atbilstoši lēmumi tiks pieņemti. Mēs nedrīkstam uh, kavēties un runāt tikai par dialogu. Mums ir uh, kaut kas jādara. Dāmas un kungi, mūs, mums piešķirtais laiks ir iztecējis. Paldies! Paldies uh, par piedalīšanos sēdē, bet Lohbīlers konzu vēl. Support, uh... Es gribētu pateikt, ka atbilstu to, ko teica kolēģe. Mums ir vajadzīgas debates. Jāsūta delegācijas Tunisiem, pēc tam jāapspriež, ko tā tur pieredzēs. Es redz, izlasīju rakstu avīzē, kurā Aštons kundze atbalsta ieroču anti embargo pieejas attiecībās ar Ķīnu. Tas ir vecs stāsts, kas saistās ar um, slepkavībām Tianaņmeņas laukumā Ķīnā 89. gadā. Un es gribētu zināt, vai jūs zināt kaut ko vairāk, vai mēs atgriežamies pie šīm debatēm, vai varbūt šis raksts ir vienkārši maldinošs, preses pīle. Varbūt tas ir ļoti labs jautājums, Lohbīleres kundze, jo tas uzreiz um, skar institūciju sadarbības jautājums, un ar nav kundzes kompetencē varbūt tas ne, neietilpst, bet 17. decembrī augstā pārstāve prezentēja virkni darba dokumentu par sadarbību ar Krieviju un Ķīnu un citām valstīm, un runa bija arī tika pieminēts arī šis ieroču embargo attiecībās ar Ķīnu, bet tas ir Eiropas Savienības padomas jautājums, un es ieteiktu jums uzdot šo jautājumu Albertīnī kungam, un sekretariāta līmenī mēs centīsimies tikt pie lielākas skaidrības, bet tādu publiski pieejamu dokumentu par šo jautājumu kur būtu izsmeļošāka informācija, mums nav ieroču embargo ir viens no jautājumiem. Varbūt mēs redzam, ka tā ir tagad Eiropas padomes vai augstās pārstāvis tāda jauna darba metode. To varbūt var pielīdzināt tādam Wikileaks. Paldies! Šis jautājums nav jauns. Mēs esam jau diskutējuši par to, bet paldies par sniegto paskaidrojumu. Vēlreiz saku paldies visiem, kas piedalījās sanāksmē. Paldies visiem mūsu viesiem, paldies arī tulkiem, un sēde ir slēgta.